Uh, good evening, Chairman. It's very good to see you. Labdien! Ir ļoti jauki jūs redzēt. Procesuāls jautājums. Vai jūs domājat, ka jūs varat pierunāt varas iestādes uh, noslēgt apkurī mazliet mazāk, jo šķiet, ka tā ir uh, liela izšķērdība. Mums nevajadzētu sākt darbu, jo tā, ka mēs jūtamies it kā būtu nokarsoši. Tena kungs, Robert kungs, pirmais jautājums jau ir atrasināts. Uh, otrais uh, jūsu jautājums par to, vai es tiekos ar citiem konservatīviem. Jā, tā ir. Man bija tikšanās ar Ziemeļkorejiešiem manā birojā. Un šī iemesla dēļ esmu ieradies ar novēlošanos. Gribēju jūs uh, informēt, ka šīs debatas bija ļoti interesantas. Es viņiem uzdevu jautājumu, Irāņi tagad ir pakustējušies priekš, kas notiks ar jums? Uh, Varbūt ir pienācis laiks arī viņiem kaut ko darīt lietas labā un sniegt informāciju pārbaudēm. Domāju, ka tas arī varētu tikt izmantots kā arguments eh, tālākajām debatēm par Ziemeļkorejas kodola programmu. Tas jau ir paveikts, un ir jāsaka, ka šīs sanāksmes sākumā es gribētu sveikt eh, Baronas Eštoni un Šmita kungu par viņu panākumiem. Mēs vienmēr diskutējam, sakām, ka Eiropas Savienība nevar ietekmēt ārlietu politiku, bet bez Eiropas Savienības iesaistes šis darījums nebūtu izdevies. Es domāju, ka dažkārt mums vajadzētu arī teikt, ka Eiropas Savienība var pozitīvi ietekmēt notikumu attīstību. Mans kolēģis eh, Tanu kungs eh, ieradās mazliet ātrāk. Jā, tas, ko jūs teicāt, ir taisnība. Ņemot vērā šo publicitāti, mums noteikti vajadzētu atzīt vicepriekšādātājas Aštonas popularitāti un vajadzētu atbalstīt to, ko viņa ir iesākusi. Cik tālāk zinu, šī vienošanās attiecas tikai uz sešiem mēnešiem, bet ir runa par eh, plutonija reaktora pārbaudēm un par bagātināšanu. Mums tagad ir pusgads laika, lai virzītos uz priekšu. Uzskatu, ka situācija ir progresējusi. Un varbūt rīt pēc pusdienām pirms sanāksmes un paplēšanātajā birojā Helga Šmītī viņa būs klāt, viņa varētu mūs par to informēt. Mums ir arī jāskatās, vai varbūt tiks organizētas publiskākas sanāksmes, bet es mēģināšu līdz rītdienas pēcpusdienai nodrošināt, ka kāds mūs informē par šiem jautājumiem, ja jūs tam piekrītat. Paldies! have, uh, have to inform you that Man jūs ir jāinformē, ka Angolas prezidentam vajadzēja atcelt savu viesošanos. Tas tiek cēsts no darba kārtības. Ne jau viņu mēs cēšam, bet tikšanos ar viņu. Tā vietā mēs skatīsim Durānas ziņojumu par uh, Eiropas Savienības Mjandas uh, delegāciju, un tāpat arī mēs skatīsim Taģikistānas vēlēšanu novērošanas misiju, ja jūs piekrītat. Par Irānu es jau runāju. Protokola apstiprināšana vai ir kādas problēmas? Nē. Tad pievērsīsimies Albānijas progresa ziņojumam. referents ir Vujaničs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi, kā jau jūs redzat, rezolūcija ir sagatavota un visiem jums izplatīta. Arī grozījumi ir iesniegti, ir panākti kompromisa grozījumi, tie arī jums ir iesniegti, un es vēlētos sirsnīgi pateikties ēnu referentiem kā arī visiem deputātiem, kas iesniedza savus grozījumus, cenšoties šo rezolūciju izveidot labāku un saprotamāku. Jo īpaši es vēlētos paust pateicību Dorisai Pakai, Liboram un Kukankungam, kuri man ļoti palīdzēja nākot klajā ar dažādiem ierosinājumiem. Tāpat arī es vēlētos pateikties komitejas sekretariāta darbiniekiem. Paldies arī komisijai par ieteikumiem. Vēlētos pateikties arī grupas darbiniekiem un saviem palīgiem, kas paveica lielāko daļu darba, man jāatzīstas, un ieguldīja ļoti daudz pūliņu šīs rezolūcijas gatavošanā. Rezolūcijā ir arī daži ieteikumi no NVO puses. Par tiem arī esmu pateicīgs. Tāpat arī esmu ņēmis vērā savus personīgos novērojumus un kontaktus ar Albānijas varas iestādēm, politiķiem, opozīcijā esošajiem žurnālistiem Albānijā un arī Albānijas pilsoņiem. Centos privāti kontaktēties ar dažādām iesaistītajām pusēm. Uh, Kā jūs redzat, visi vajadzīgie dokumenti ir sagatavoti. Es gribētu aicināt gan komiteju, gan politiskās grupas pieņemt šo ieteikumu, ka par rezolūciju plenārsēdē mums vajadzētu nobalsot decembrī. Tas ir ļoti būtiski ne tikai valstī, bet arī parlamentām. Uzskatu, ka parlamentam vajadzētu paust savu viedoklī par šo jautājumu pirms padomas tikšanās. Neskatoties uz to, kāds būs šis padomas lēmums, jebkurā gadījumā parlamentam ir jāpauž sava neatkarīgā nostāja. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Šī iemesla dēļ es gribētu ieteikt balsot komitejā jau rīt ja tas ir iespējams. Ja nē, tas būtu jādara 5. decembrī. Tas nozīmē, ka mēs varētu iekļaut šo ziņojumu plenārsēdes darba kārtībā 9. decembrī. Šķiet, ka uh, situācija ir pozitīva, bet pats svarīgākais būtu uh, nobalsot plenārsēdē par to decembrī. Neskatoties uz to, cik visaptverošs ir dokuments, tajā, protams, nevar iekļaut pilnīgi visu. Manuprāt, šeit var saskatīt divus mērķus. Pirmais, mēs mēģinām palīdzēt valstī atbalstot komisijas gatavoto progresa ziņojumu un piedāvājam arī dažādas iemeslus padomēji, eh, kāpēc Albānijai ir jāpiešķir kandidātu valsts status. Otrs mērķis, kas ir nemazāk svarīgs, ir veicināt stabilitāti reģionā un stiprināt Eiropas Savienības pozīciju un politiku. Sakot, ka sasniegumi ir jārespektē un tie ir arī jāapbalvo. Protams, nevar apšaubīt valsts sasniegumus. Ir sasniegts eh, politisks briedums. To varēja novērot pirms pāris nedēļām, kad valdība noliedza to, ka Albānijā būtu drīkstētu ievies, ievest eh, ķīmiskos atkritumus, kas tur būtu jāiznīcina. Albānija noraidīja ASV prasību Albānija uzklausīja pilsoņu vajadzības un viedokli un ņēma vērā arī Eiropas Savienības teikto. Uzskatu, ka tas ir kaut kas jauns šajā valstī. Protams, vairākas problēmas vēl ar vien nav atrisinātas, taču mums ir jāatceras, ka ļoti daudzas problēmas jau ir radušas risinājumu. Kandidātu valsts statusa piešķiršana ir tikai viens posms garā procesā, tas nav nekāds rezultāts. Šis solis ir ļoti būtisks, jo tas ļauj šo valstīs sarunās uh, kontrolēt daudz striktāk. Tāpat arī tiek piedāvāti dažādi monitoringa un korekciju mehānismi, ja ir runa par uzsāktām reformām vai par reformām, kuras eh, Albānijas valdība ir apsolījusi. Labums ir arī tas, ka reformas ir daudz plašākas un tālajošākas, tās var labāk kontrolēt un var arī just lielāku valsts ietekmi uz tās kaimiņu valstīm. Tam piekrīt mm, daudzi. Protams, ir jārisina dažādas problēmas, un, manuprāt, svarīgākais būtu uh, nodrošināt augstāka līmeņa politisku un sociālu dialogu valstī. Viņi cenšas to darīt, taču rezultāti nav tik labi, kā varētu gaidīt. Problēmas, protams, saistās arī ar korupcijas apkarošanu. Korupcija ļoti plaši izplatīta Albānijā, bet ne tikai tur, kā mēs to labi zinām. Cīņa pret organizēto noziedzību, cīņa Uh, pret uh, narkotiku ražošanu un uh, tirzniecību, cīņa pret asins izliešanu un atriebībām. Es tomēr uzskatu, ka ar mūsu palīdzību Albāņiem izdosies visas šīs problēmas atrasināt. Viņiem izdosies uh, paveikt to, ka šī valsts kļūs patīkamāk dzīvošanai. Un tas taču ir galvenais mērķis. Mērķis nav iestāties Eiropas Savienībā. Mērķis ir panākt, lai valsts situācija uzlabotos. Tas, protams, arī nāk kopā ar Eiropas Savienības dalībvalsts status iegūšanu. Paldies! Thank you very much, Ms. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos sveikt Voljaniča kungu par viņa sagatavoto ziņojumu projektu. Tas ir ļoti stabils projekts un iet pareizajā virzienā. Es gribētu teikt, ka izsakos Dorisas Pakas vārdā. Viņa ir ēnu referente no tautspartijas grupas un, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Albānija atrodas ļoti svarīgās krustcelēs, un Eiropas parlamentam vajadzētu uh, rūpīgi pārdomāt eh, šīs ziņas nodošanu. Ziņai ir jābūt vienotai un ļoti skaidrai. Uzskatu, ka ziņojumam nevajadzētu būt pretrunīgam. Mūsu pēdējā delegācijas apmeklējumā Tirānā dažādu politisko grupu deputāti vienojās par to, ka ir jāsniedz atbalsts Albānijai turpmākajos integrācijas posmos. Ļoti augstu novērtēju arī to, ka ēnu referenti ne nesen vienojās par līdzīgu uh, Eh, struktūrālo pieeju, gatavojot kompromisa grozījumu šim ziņojumam. Esmu apmierināta ar ēnu referentu sanāksmes tikšanos, jo īpaši par to, ka ir panākta vienošanās par Eiropas komisijas progresa ziņojumu rekomendāciju apstiprināšanu. Tieši tāpēc mēs aicinām padomi atzīt šīs valsts panākto progresu un piešķirt Albānijai kandidātu valsts statusu bez liekas kavēšanās. Tāpat arī būtu jāsaprot, ka sasniegtais progress, protams, ir jākonsolidē un jāīsteno. Atlikušo reformu pieņemšanai ir jākļūst intensīvākai. Dažādu iesaistīto pušu sadarbībai ir jābūt galvenajai prioritātei integrācijas e, darba kārtībā, un tāpat arī ir jāveido labvēlīgāks politiskais klimats e, vajadzīgo reformu ieviešanai. Tieši tāpēc e, spriedze starp dažādiem politiskiem spēkiem jaunajā likumdošanas periodā rada bažas. Tieši tāpēc vajadzētu panākt, ka visas politiskās partijas un visi citi iesaistītie patiešām būtu apņēmušies uzlabot politisko klimatu valstī. Protams, pastāv arī izaicinājumi attiecībās cīņa pret korupciju, cilvēktirdzniecību, diskrimināciju, kā arī uh, galveno institūciju integritāti un neatkarību. Šos jautājumus noteikti vajadzētu risināt. Uh, Albānija ir panākumusi zināma progresa šajās jomās, bet šis progress būtu jāturpina, ja tā vēlas veicināt integrācijas procesus. Tieši tāpēc būtu atbalstām visi tie grozījumi, kuros uh, tiek nodot šis signāls. Vēlreiz paldies Viljaniča kungam par šo ziņojumu. Attiecībā uz balsojumu Afet komitejā Dorisa Paka atbalsta to, ka mums vajadzētu balsot plenāru sesijā jau decembrī, nevis vēlāk. Un eh, AFED balsojums, eh, tas varētu būt 5. decembrī, šķiet sekretariāts ir teicis, ka tas būtu iespējami, tad es to atbalstītu. Taču pats svarīgākais, protams, būtu balsot plenāru sesijā decembrī. Paldies! Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vispirms vēlētos uzslavēt Nikolu Buļjaniču par labi sagatavoto ziņojumu. Kā jau Kukankungs norādīja, ir nepieciešama vienprātība gan mūsu komitejā, gan parlamentā. Uh, pastāv vienprātība politisko grupu starpā, un tas atspoguļas arī kompromisu grozījumos. Runājot par Albāniju, ir svarīgi, lai tā gūtu panākumus reformu procesā, lai e, tiktu panākta vienošanās starp abām lielākajām politiskajām partijām, uh, par reformām, par virzību uz Eiropu un arī citiem svarīgiem jautājumiem. Mana politiskā grupa arī uzskata, ka valstī nekav, bez liekas kavēšanās jāpiešķir kandidātu valsts status, jo ir sasniegts lielākais, liels progress, ir pieņemti svarīgākie likumdošanas akti, uh, Eh, pavasarī notikušās vēlēšanas eh, ir notikušas saskaņā ar startautiskiem standartiem. Pārmaiņu process ir glūts un eh, bez kavējumiem notiek. Līdz ar to mums arī ir jāpilda savi solījumi, lai iestāšanās process turpinātos un lai mēs varētu nodrošināt atbalstu uh, arī no Albānijas vēlētājiem. Protams, ir arī vēl daudz, kas jādara, tas ir arī ierakstīts ziņojumā, es to neatkārtošu, tomēr ļoti svarīgi ir piešķirt kandidātu valsts statusu Albānijai, un tas jau prasīs vēl gadus un mēnešus, līdz tiks ieviestas reformas ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē. Runājot par ziņojumu pieņemšanu parlamentā, ir svarīgi to izdarīt jau decembra plenāra sesijā, un mūsu komitejā mēs varam balsot vai nu šonedēļ, vai, vai 5. decembrī. Tas uh, atstājam sekretariāta ziņā, kad jūs esat gatavi, tad arī varam balsot. Vissvarīgākais ir, lai uh, šis ziņojums tiktu pieņemts decembra plenāra sesijā. Paldies! Uh, jūs uh, šī jaukā kundze uh, runājat video videokonferences režīmā, un es toties tajā pašā laikā biju devies uz Stambulu, un viņi tā tad ir gudrāk par mani. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šobrīd mēs varam būt piesardzīgi optimisti runājot par attīstību Albānijā, bet tomēr jāsaka, ka mums ir um, jā nevajadzētu lolot liekas cerības abās pusēs, jo daudz ir tādu, kur uzskat, ka Albānija vēl nav gatava iestāja Eiropas Savienībā, ir korupcija, organizētā noziedzība, diskriminācija pastāv, nav nodrošināta plašsaziņas līdzekļu brīva darbība, tiesiskā kārtība valstī. Tā tad ir abas politikas abi politiskie spēki apgalvo, ka sasniegumi ir tieši viņu nopelns, un uh, mēs uh, tai pašā laikā nevēlamies, lai notiktu past, turpmāk polarizācija politiskajā jomā un sabiedrībā. Mums ir jāapzinās, ka mēs dodam signālu, uh, par to, ka mēs sagaidām no Albānijas reformu turpināšanu, ka vēl daudz kas ir jādara, bet ka Eiropas Savienība ir gatava palīdzēt un dot padomu Albānijai attiecībā uz akī ieviešanu. Paldies! Kornēlies kundze. Paldies, priekšsēdētāji! piekrītu vairumam iepriekšējo runātāju praktiski visiem. Jā, tas ir vispozitīvākais ziņojums par Albāniju, kādu esam sagatavojuši šajā sasaukumā, un iemērs ir, iemesls ir tāds, ka tiešām uh, tika mierīgā veidā nodota vāra citam politiskam spēkam ir pamats uzslavai, bet tai pašā laikā mums nevajadzētu būt uh, pārāk apmierinātiem, jo, ja notika mierīgā ceļā varas nodošana bez cīņas un bez vadastrēkiem, patiesībā tā jau ir tikai normāla situācija valstī, un tādēļ mums nevajadzētu pārlieku saslavēt uh, šo valsti. Tā nav pareiza pieeja Mums ir jāpatur prātā nesenās pagātnes notikumi un jābūt piesardzīgiem raugoties nākotnē, jo arī parlaments neuzsāka darbu tik harmoniskā veidā, kā tas būtu bijis nepieciešams, un mums ir jāprasa no Albānijas, lai tā būtu konsekventa savā rīcībā un īstenot pozitīvu sadarbību. Manuprāt, piedāvātie kompromisa grozījumi ir labi izsvērti. No vienas puses ir novērtēts sasniegtais progress, no otras puses ir īstenota pozitīva kritika un dot ieteikumi turpmākam darbam. Un uh, līdz ar to šis ziņojums var izdoties labs un par to varētu nobalsot decembra plenāru sesijā. Es arī gribēju pateikt, ka mēs iesniegsim mutisku grozījumu Mums ir, mēs izpētījām jautājumu par uh, atriebību un asins izliešanu. Mm, uh, šie fakti kļuva zināmi pēc tam, kad beidzās uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Šeit ir iesaistīts tūkstoši ģimenes, un aptuveni 1500 šādi gadījumi tiek gatavi, e, reģistrēti katru gadu. Bērni e, nevar iziet no mājas, e, baidoties no uzbrukumiem. Ir bijuši paziņojumi, ir grozīti likumi, bet reālā situācija nav uzlabojusies. Un, uh, Mm, es izsūtīšu visām grupām mutisko grozījumu. Sociālisti un demokrāti jau ir pauduši savu atbalstu un cerams, ka to šo grozījumu atbalstīs arī citas grupas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī savas grupas vārdā gribu uzslavēt Vuljaniču kungu par labi izsvērto ziņojumu. Albānija patiešām pēdējā laikā ir bijusi problemātiska valsts, kā to norādīja zaļo kolēģi, ka ir notikusi polarizācija un uh, notikusi vardarbība, tīpaši pirms diviem gadiem mums būtu jāuzslavē. Albānija par to, ka varas nodošana pēc vēlēšanām notika miermīlīgā veidā, bet uh, Patiesībā tas jau ir tikai ilga procesa sākums. Esmu iesniedzis divus grozījumus apsveicot um, iecietību Albānijā pret reliģiskajiem mazākumiem, it īpaši kristiešiem, un prasot nodrošināt reliģisko brīvību, jo šajā valstī uh, ir uh, dažādas reliģiskās grupas pārstāvētas. Albānija ir īstenojusi eh, jau senas sekulāras tradīcijas un Albānijas prezidents ir mācījies no iepriekšējās valdības kļūdām, uh, neceļot naidu ar kaimiņu valstīm, tā skaitā Maķedoniju, un tādēļ es augstu vērtēju 17. punktu šajā ziņojumā, kur par to ir runa. Diemžēl ziņot, referents ir noraidījis 117. grozījumu par uh, azartspēlēm. Uh, Azartspēles, protams, var būt likumīgs uh, ienākumu avots valdībai uh, un arī var radīt baudu pašiem spēlētājiem, bet mana grupa uh, arī atbalsta ierosinājumu izskatīt šo ziņojumu jau decembra plenārsesijā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! vēlos uzslavēt Nikolu Vuljaniču par viņa veikumu. Jāsaka, viņa pievienošanās goe grupai ir uh, pozitīvs notikums gan šai grupai, gan visām parlamentām. Viņš ir aktīvi darbojies Albānijas jautājumā kā referents un uh, Albānija jau pati nevar šādu ziņojumu sagatavot, un tādēļ tas būtu jāuzsver, ka viņam ir uh, tāds uh, liels ieguldījums bijis, pat ja tas arī ir noticis pēdējā brīdī, un uh, tas ir palīdzējis arī mobilizēt Albānijā veiktos centienus. Tāpat ir jāuzsver tas, ka pozitīva attā, attīstība Albānijā ir svarīga, domājot par visa reģiona stabilitāti, un ir uh, jādod jauna dinamika šai iestāšanās regatei, kas notiek uh, šai reģionā pie Adrijas jūras krastiem. Mums arī tā skaitā maķi Maķedonija ir jāsūta uh, jauns signāls, uh, jārosina, lai viņi pamostas un aktīvi rīkojas un darbojas. Paldies! Priekšādātāji, liels paldies par šo izcilo Vojaniča kunga ziņojumu. Es vēlētos uh, runāt par divām lietām. Pirmais, es īsti nesapratu, kāds sakars ir Albānijas ziņojumam ar Skopji. To es tiešām nesaprotu, jo Maķedonijā arī ir vērojams ļoti liels progress, un par to mēs runāsim tad, kad spriedīsim par Maķedonijas ziņojumu. Šķiet, pašlaik tas vēl nav iekļauts darba kārtībā. Uh, Tieši tāpēc vēlētos pievienoties Kačina kungam, ka īsti nesapratu, par ko šeit ir runa. Otrais. Kolēģi no Zaļo partijas eh, runāja par, par, par valdības maiņu. Es gribētu teikt, šeit ir runa par progresu ziņojumu, kas tika sagatavots 2013. gadā. Ja es nemaldos, uh, tad eh, komisija to galvenokārt gatavoja vasarā, līdz ar to šeit vairāk ir runa par 2012. gada notikumiem. Visi šie panākumi, kas Albānijā ir sasniegti un kas tagad tiek slavēti, īstenībā parādījās jau 2012. gadā pirms valdības maiņas, tāpēc nevajadzētu radīt iespēdu, ka tas viss ir atkarīgs no konkrētas valdības, no varas maiņas valstī un uh, tikai tāpēc ziņojumi kļūst pozitīvāki. Es gribētu teikt, ka šis ziņojums galvenokārt runā par pozitīvajiem sasniegumiem, ko Albānija jau sasniedza 2012. gadā, iepriekšējās valdības laikā. Bet, protams, jāpievienojas tam, ka uh, valdības maiņa ir notikusi diezgan gludi. Es negribētos piedalīties šajās diskusijās par to, ka šajā valstī viss iet tik eh, skaisti un labi, bet Polsauta kungam ir pilnīga taisnība, nevienmēr valdības maiņa nozīmē progresu. Taču es uzskatu, ka komitejai vajadzētu ļoti skaidri runāt par šiem jautājumiem, tāpēc priecājos, ka izteicās gan Vācijas, gan Nīderlandes eh, pārstāvji. Mūsu valstu mūsu personīgo valstu valdībām vajadzētu skaidri norādīt, ka Albāņi ir nopelnījuši kandidātu valsts statusa piešķiršanu. Ja mēs tagad atkal spērsim soli atpakaļ un risināsim tādas pašas spēlītas kā ar Serbiju, tad mēs galu galā zaudēsim uzticēšanos, un pie kā tas var novest, to mēs visi ļoti labi saprotam. Uzskatu, ka mums ir jādara pilnīgi viss iespējamais, arī runājot ar dalībvalstu valdībām. Varbūt posētkungs mm, varētu mēs to darīt kopā. Nu, cerams, ka tad arī mums kaut kas izdosies. Lielas paldies! Būtu ļoti labi, ja Arī attiecībā uz iepriekšējo valdību mēs izteiktās tikpat skaidri, tad ieruna eh, par sociāldemokrātiem nevienmēr eh, valoda ir tik skaidra. Es ceru, ka jūs saprotat, ko es ar to domāju. Ater Belder. Belderkungs. Wel, meneer de voorzitter, mijn collega Cornelissen gaat net. Paldies, priekšsēdētāji. Kunisēnas kundze dodas gan prom, bet es gribēju tikai teikt, ka pilnībā atbalstu jūs iesniegto grozījumu priekšlikumu, jo pirms vairākiem gadiem es jautāju komisāram Fūlēm par šaušalīgo situāciju attiecībā uz cietušajiem, kas radies asinsnaida rezultātā, un es tiešām ceru, ka referents pietiekam uzmanību tam pievērsīs un iekļaus to arī ziņojumā, kas tiks iesniegts komisijai. Vulkaniča kunga izstrādātais ziņojums tiešām ir līdzsvarots, tomēr gribētu norādīt, ka šis ir problemātisks jautājums, un arī Albānijas iestādes sastrādājas ar NVO, mēģinot atrisināt šo jautājumu, jo bieži vien no šādiem gadījumiem vislielākajā mērā cieš bērni, un tādēļ tas ir jārisina Albānijai, ja viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā. No komisijas kāds? Thank you very much. Paldies priekšsādātāji. Arī es pavisam īsi gribētu ko teikt. Komisija gribētu vēlreiz pateikties Vuljaniča kungam par ļoti labi izstrādāto un līdzsvaroto ziņojumu. Tajā ļoti labi ir norādīts, ka Albāna ir panāks progresu, īstenojot Eiropas Savienības piedāvātās rekomendācijas, un arī komisija pieturās pie savām rekomendācijām piešķirt Albānijai kandidātu valsts status. Un tādēļ šajā kontekstā komisija pozitīvi vērtē parlamenta deputātu iesūt, iesniegtos grozījumu priekšlikumus, kas ir par labu kandidātu valsts statusa piešķiršanai. Un patiesībā septembri, laika periodā no septembra līdz novembrim esam pamanījuši, ka um, ir panākts progress uh, attiecībā uz uh, tiesiskuma nodrošināšanu un uh, ar to saistītām reformām Albānijā. Jūs jau zināsiet, ka komisārs Fūle un augstais pārstāvis Rama pavisam nesen uzsāka um, īpašu darbu pie dialogu, kas nodrošinātu vienprātības panākšanu attiecībā uz integrā, integrācijas nodrošināšanu Albānijā un pagājušajā nedēļā um, Eiropas Savienības, tātad Eiropas Savienības pārstāvjiem viesojās trīs augsti, augsta līmeņa uh, politiskās pārvaldības pārstāvi, kas uh, apstiprināja savu apņemšanos, un tas viss ir saistīts ar diskusijām starp Albāniju un Eiropas Savienību, kam pavisam drīz gaidāms arī rezultāts, kas attiecas uz kriminālu vajāšanas un izmeklēšanas pusi, tad esam um, redzējuši, ka ir uh, Pavisam nesen atklāti daudz korupcijas gadījumi, kur ir iesaistīts īpašās izmeklēšanas vienības un uh, pavisam nesen uh, tiek strādāts pie tātad, šādu gadījumu atklāšanas dažādās nozarēs, uh, sākot no policijas spēkiem līdz pat nodokļu un um, muitas iestādēm. Un šajā pašā laika periodā no septembra līdz novembrim Albānijas tiesības sargājušās iestādes ir intensīvāk um, sākuši strādāt arī organizētās noziedzības jomā un esam kļuvuši par lieciniekiem arī tam, ka ir skaidri pierādījumi tam, ka tiek īpaši strādāts pie ar Eiropas Savienības saistītām reformām. Šie ir tikai daži piemēri, tomēr varu droši teikt, ka pēdējo triju mēnešu laikā Albānija ir tiešām stiprinājusi savu apņemšanos kļūt par kandidātu valsti. Paldies! Herr Buljanic. Lujaniča kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Daži komentāri no manas puses par kolēģi teikto. Nevienā brīdī savā uzrunā negribēju norādīt uz to, ka uzlabojumi ir saistīti ar valdības maiņu. Nē, tā gluži tas nenotiek. Tas nenotiek tā nekur un arī ne Albānijā. Manas bažas uh, um, saistībā ar šo valdības maiņu un opozīciju ir saistīts ar to, ka nepastāv dialogs starp abām pusēm, un šāds dialogs ir jāveido, jo pretējā gadījumā neizdosies panākt progresu. Tika uzdots jautājums saistībā ar mutisko grozījumu par asins naidu. Es to neiekļāvu rezolūcijā. Es, protams, apzinos šo problēmu, mēs visi par to zinām. Es vienkārši nevēlējos pārāk daudz problēmu jautājumu iekļaut vienā ziņojumā. Man šķita, ka tas ir jautājums, tā ir problēma, ko var varbūt minēt citos tālākos dokumentos. Protams, es varu pievienoties kolēģiem, ka šis uh, mutiskais grozījums un diskusijas par to ir vērtas. Nu, ne, nu, jāskatās, kāda ir procedūra. Man ir priekšā patiešām liels prieks, ka tika minēta tolerance pret citām reliģiskajām grupām. Līdz brīdim, kad es neierados Albānijā, es um, tam īsti neticēju, bet reāli esot uz vietas, tas man tiešām patīkami pārsteidza. Un, un gan opozīcija, gan arī valdība to apstiprināja, jā, reliģija nav problēma. Tas ir katras personas uh, privāts lēmums, jautājums. Un arī es tiešām neredzēju uh, um, manuprāt, nevienā citā Balkānu valstī, tā skaitā Horvātijā, šī problēma um, nav tik maznozīmīga. Kas attiecas uz azartspēlēm un organizēto noziedzību, tad arī šeit, protams, es esmu dzirdējis par šiem pasākumiem, kas bija tikai daļēji uh, veiksmīgi, jo nelikumīgās azartspēles tika apturētas, bet tajā pašā laikā neizdevās notvert nevienu uh, kriminālo tātad, darbību pārstāvi vai organizāciju vadību, jo policija bija laicīgi šīs personas informējusi par to, kāda ir policijas plāni. Tādēļ man nešķita, ka šis ir īsti veiksmes stāsts. Nu, tas varbūt bija labs mēģinājums, bet par veiksmes stāstu es to nenosaucu, tādēļ arī rezolūcijā to neiekļāvu. Cik tālu noprot no līdzinējām diskusijām, uh, tad šķiet, ka visi, gru, visu grupu pārstāvja piekrita tam, ka balsojumam ir jābūt decembrī. Nu, uz rītdienu, kā vienīgo risinājumu, kad mums balstot, balsot neuzstāšu. Varbūt arī 5. decembris ir pieņemams. Paldies. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Äh, wir haben hier Rückläufe von Fraktionen, die sagen, sie sind nicht. Liels paldies, kolēģi grupas mums jau norādīja, ka grupa pārstāvja mums jau norādīja, ka rītdien nav vēl gatavi balsot, tādēļ šķiet, ka balsojumu pārcelsim uz 5. decembri. Un vienmēr tad mēs varam to arī nu, tātad, turpināt ar decembra plenārsesiju. Ja nevienam nav iebildumu attiecībās procedūru, tad tā arī darīsim. Un pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Serbijas 2013. gada progresa ziņojums vārds Kačina kungam. Sākumā gan pirms pārējiem pie šī punkta, varbūt vajadzētu mums sākumā skatīt sesto punktu, tad dosim sākumā vārdu Kukana kungam par Eiropas Savienības un Serbijas tikšanos 14. novembrī Belgradā, Serbijā, un pēc tam uzklausīsim Kačina kungu. Kukana kungs, lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji. Kas attiecas uz šo ziņojumu, tad izteikšos savā vārdā. 15. 14. novembrī notika um, pirmā Eiropas Savienības un Serbijas SAPC sanāksme Belgradā, un mēs kopā ar septiņiem citiem parlamenta deputātiem esam uzsākuši jaunas citā līmeņa attiecības ar Serbijas parlamentu, un nu mums ir uh, divpusēji kopīgā komiteja, kas ir saistīta ar asociācijas nolīguma slēgšanu. Paralēli komitejas sanāksmēm mēs tikāmies arī ar valsts vadību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Eiropas parlamenta delegācija ieradās Belgradā pirms atkārtotajām vēlēšanām Mitrovicā, kas bija plānotas 17. novembrī, un dažas nedēļas pirms pirmās starpvaldību konferences, kas praksē uzskatāms par pirmo soli uh, attiecībā uz sarunām par dalību. Eiropas Savienības perspektīvas Serbijai vairs nav tikai solījums. Uh, Nu, jā, mēs varam runāt par praktiskām darbībām, kas novedīs pie valsts struktūras pārmaiņām un novedīs arī pie, tātad, pie konkrēts attieksmes no lēm, lēmēju puses. Un mums ir radies iespējas, ka dažas no reformām, kuras at, atkārtoti tiek piedāvāta Serbijai nu jau 20 gadus, šķiet, ka beidzot tagad tās tiks materializēts. Un daži komentāri no manas puses. Serbijas ekonomika nav īsti labā situācijā, un tas varbūt vēl tā maigi teikts. Valsts parāds pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis, un lielā mērā tas ir saistīts ar pārmērīgām valsts subsīdijām. Ir milzīgs um, pārliecīga nodarbinātība valsts sektorā un esam uh, piedāvājuši reformas darba likumā, šķiet, ka tas arī īstenosies, un mums radies tāds iespējas, ka valsts valdība un vadība, nu, ir gatava stāties pretī tātad um, tai neapmierinātībai, ko šāds reformas varētu radīt sabiedrībā, un tas, man liek, nonāk pie cita novē, novērojuma. Spekulācijas par mm, vēlēšanām. Uh, Manuprāt, valsts uh, vadības pārstāvi nevēlas iet šādu ceļu, jo viņi apzinās, ka politiskā stabilitāte Serbijā šobrīd ir, um, situācija ir stabilāka nekā citās Balkānu valstīs. Kas attiec uz Kosovu, tad jā, arī tas ir svarīgs jautājums, un pateicoties aptaujām Mitrovicā, tātad bija šīs atkārtotās uh, vēlēšanas 17. datumā, uh, un Serbijas um, iestādēm izdevās tātad panākt mierīgu atmosfēru. Tomēr pirmajā vēlēšana raundā situācija bija visai pretēja, un tad arī mēs konkrēti partneriem norādījām, ka mēs nevaram pieņemt to, ka, piemēram, Serbijas valsts pārstāvji um, ierodas um, militārās, um, tātad īpaši uzmanību pievērš šīm militārajām attiecībām ar Kosovu. Šķiet, ka situācija nu ir uzlabojusies, un man ir pozitīvs atzinums par Serbijas iestāžu attieksmi attiecībā uz um, attiecību ar Prištinu normalizāciju. Cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību, um, tam tiek pievērsta īpaša uzmanība, šobrīd mēs to vērtējam pozitīvi, un detaļās varbūt šobrīd neiedziļināšos, tomēr man ir um, kāds, kāds novērojums. Šobrīd šķiet, ka ir veiksmīgi noteiktas prioritātes šajā procesā un uh, ir šī pastāv šī iebildumi pret korupciju. Tomēr nevienmēr cīņa notiek efektīvi juridiskajā satvarā, bieži vien tas tāds uz ad hoc pamata veikti pasākumi. Sākumā varbūt šādi pasākumi nes zināms rezultāts, tomēr ilgtermiņā tas apdraud tiesiskumu un arī pilsoņu izpratni par tiesiskumu. Mēs pārnājām plašu jautājumu loku un īpaši pievērsām uzmanību to, ka ir svarīgi nodrošināt parlamentāro uzraudzību, jo īpaši paturot prātā turpmākās pievienošanās sarunas, ir nepieciešams izglītot Serbijas pilsoņus par Eiropas Savienību un veiksmīgā kārtā sazināties un informēt, kādā veidā darbojas Eiropas Savienība ir jāpatur prātā arī subsidiaritātes princips un etnisko minoritāšu tiesību ievērošanu. Mēs esam pārunājuši to, ka aizvien lielākā mērā pāriet Serbijas centralizācijas ideju, un beigās gribētu jums arī norādīt, ka novembra sākumā divas citas Eiropas parlamenta delegācijas devās uz Serbiju. Tā bija cilvēktiesība apakškomiteja, kā arī uh, vides komiteja. Un mūsu delegācija mēģināja nodrošināt to, ka pārunātie jautājumi nepārklājas ar abām šīm pārējām misijām. Un gribētu izmantot iespēju pateikties uh, Eiropas Savienības delegācijas uh, darbiniekiem Belgradā, parlamenta um, personālam par atbalstu darbā visām trim delegācijām. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Okay, I have not finished. I will, uh... Es gan vēl savu runu šķiet varu nebeigt, varu jūs vēl nedaudz izklaidēt līdz brīdim, kad priekšsēdētājs atgriezīsies. Well, okay. I think that it's Labi, nu man šķiet, ka ir pilnīgi loģiski, ka tagad dosim vārdu Jelko Kačina kungam. Tad nu lūdzu. Thank you, Chair Kukan. Paldies, priekšsēdētāji Kukana kungs, saka Kačina kungs. Uh, Mēs vienmēr savā starpā tiešām labi sadarbojamies. Kopš uh, sākotnējās mana ziņojuma izskatīšanas par Serbiju ir notikušas pirmās um, visas valsts vēlēšanas Kosovā un uh, Serbijas, uh, Serbu kopienas uh, dalība bija tiešām vērā ņemama gan Anklāvos, gan arī Kosovā. Un atkārtotās vēlēšanas Mitrovicā, kas notika 7. novembrī beidzot tur nebija nekādu negadījumu. Šīs vēlēšanas bija tiešām būtiskas, lai Serbija izpildītu padomes noteiktos kritērijus attiecībā uz starpvaldību konferences notikšanu, un tas ir simbolisks um, pievienošanās sarunu sākums. Manuprāt, ICG, ICG vajadzētu notikt šī gada beigās, lai nodrošinātu Eiropas Savienības apņemšanos šajā procesā, un es patiešām uzskatu, ka arī komisija ir darījusi visu, kas tās spēkos un kas nepieciešams, lai to nodrošinātu. Protams, ir vēl daudz darba darāms, lai nodrošinātu, ka attiecības starp Serbiju un Kosovu pilnībā normalizējas. Tomēr, nu, jau ir pilnīgi skaidrs, ka Serbijas vadība ir uh, apņēmusies turpināt dialogu ar Prištinu un pāršķirt šo pagātnes kļūdu lapu. Aprīļa vienošanās uh, Un arī turpmākās vienošanās, protams, ir jāuzrauga, tam vismaz jānotiek sākotnējos pie, pievienošanās sarunu stadijās. Tiesību sistēmas pārskatīšana vēl aizvien notiek, un šis process ir patiešām sarežģīts. Prokurori strādā tādos milzīgos stresa apstākļos, un vēl aizvien tas ir tas vājais posms cīņā pret sistemātisku korupciju finanšu un ekonomiku, ekonomisku noziegumu tātad, kriminalizācija, pie tam, tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Nu, ir sācies darbs pie 23. un 24. nodaļas, un es patiešām ceru, ka šim procesam tiks piešķirts papildus um, gan finanšu, gan administratīvie resursi tiesību sistēmas reformās. Protams, um, šādu veiksmīgu gadījumu atklāšana ir vēl aizvien reti gadījumi, un tas arī norāda uz tiem izaicinājumiem. Turklāt jāsaka, ka Serbijā tiesiskums netiks panākts līdz pat brīdim, kad netiks pilnībā atrisināts um, premjerministra um, atentāta gadījums un uh, vainīgie netiks uh, saukti pie tiesas. Uh, Protams, tas ir lielā mērā saistīts arī ar Miloševiča valdības laiku. Serbijai ir pilnībā jāizpilda šie tiesiskuma kritēriji. Tajā pašā laikā Serbijas vadībai ir jāveicina uzticamība un sadarbība starp vadošo partiju un opozīciju. Kopējais politiskais uh, klimats ir lielā mērā saistīts arī ar to, ka opozīcijas līderis ir Belgradas uh, Um, mērs, un ja vien nebūs šāda um, konstruktīva, proaktīva pus, uh, darbība no opozīcijas puses, progress netiks panākts. Paturot prātā bezdarba rādītājus un arī valsts parādu, kas vēl aizvien pieaug, ir skaidrs, ka ir jāpanāk uh, vienprātība par strateģiskajiem mērķiem, un šobrīd tas ir svarīgāk nekā tas ir bijis jebkad iepriekš. Valdība un opozīcija var sadarboties, kā jau tas arī tika parādīts tad, kad opozīcijas pārstāvi pārņēma Eiropas Savienības jautājumu komitejas vadību un um, arī tātad um, jauno asociācijas un stabilizācijas komiteju, un to vajadzētu atzīt. Tā kā šī ir pēdējā reize, kad skatām uh, ziņojumu par Serbiju mūsu sasaukuma laikā, noveigumā vēlētos visiem atgādināt, cik daudz Serbija ir sasniegusi pēdējo piecu gadu laikā. Tad, kad šeit uh, tikāmies 2009. gada jūnijā, pat uh, uh, sadarbības nolīgums ar Serbiju tika bloķēts. Šajā laikā, kas ir pagājis, tagad redzam, ka sadarbības nolīgums nu ir spēkā un šī gada jūnijā tika uzsākts pievienošanās sarunas. Esmu pilnībā pārliecināts, ka Serbijai veiksmīgi izdosies pabeigt sarunas nākamā uh, um, lik, tātad, nākamā mandāta laikā. Ceļš līdz šim brīdim ir bijis grūts, protams, arī priekšā mums vēl aizvien ir daudz izaicinājumu, bet nu ir skaidrs, ka Serbija nu ir uz ceļa, kura galā ir dalība Eiropas Savienībā. Es trešdien tikšos ar ēnu referentiem, lai mēs pārunātu kompromisa grozījumus, kas tika um, šodien izsūtīti. Lielas paldies par uzmanību. Thank you very much, Mr. Lielas paldies, Kačina kungs. Tagad Vēlos izteikties Džordža Šeplina vārdā. Viņš ir tautas partijas eh, grupas ēna referents. Es eh, nolasīšu viņa piezīmes. Es apsveicu Jelko ziņojumu, uzskatu, ka tas ir ļoti detalizēts un precīzs. Tas eh, ļoti labi aptver Serbijas attīstības tendences un uzskatu, ka ziņojums iet pareizajā virzienā. Piekrītu izteikumiem, ka Serbija uh, progresē Eiropas Savienības uh, iestāšanās pro procesā, taču tā nedrīkstētu pazaudēt uh, galveno mērķi. Ir skaidrs, ka valdība saprot, ka Eiropas uh, iespēja Serbijai ir labākā. Mēs piekrītam, ka struktūrālajie līgumi ar Kosovu ir visaugstākā prioritāte, un šajā jomā ir panākts liels progress. Serbijas un Kosovas samierināšanās ir galīgais mērķis. Mēs varam arī piekrist, ka noteikti būs vērojamas grūtības šī mērķa sasniegšanā, taču ir ļoti labi redzama politiskā grība iet šajā virzienā. Taču ir vairākas jomas, kur būs uh, jāpieliek lieli pūliņi Serbijas valdībai. Uh, Šie ir ļoti būtiski soļi, kas jāspēr attiecībās ar Serbijas kaimiņu valstīm. Šajā sakarā daži no mūsu grupas grozījumiem aicina atvērt senos arhīvus, tā skaitā e, komunistu slepenā dienesta arhīvus. Centralizācijas jautājums Serbijā arī būtu jāskata detalizētāk. Tas ir e, pavājinājis Vojvodinas eh, autonomiju un neļauj vietējā līmenī uzņemties atbildību. Robežu pārvilkšana šajos strateģiskajos reģionos ir nevēlams, nevēlama. Konstitucionālā reforma, tiesu sistēmas depolarizācija un tieslietu administrācija ir ļoti būtiski nosacījumi. Uh, lai varētu runāt par tālāku virzību iestājas procesos. Tāpat arī ir jāskata dažādi ekonomiski aspekti politikā. Valsts sektorā strādājuši ir daudz vairāk nekā privātā sektorā strādājošo. Ir jāturpina cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību. Panākumi šajā jomā varētu pozitīvi ietekmēt ekonomiku un attiecīgi arī uzlabot dzīves apstākļus valstī. Vienlaicīgi labāku dzīves apstākļu veidošana noteikti ietekmēs arī migrācijas tendences, kas, no kurām pašlaik valsts ļoti cieši. Liels paldies vēlreiz Kačina kungam par labu ziņojumu. Paldies, nākamais runātājs Tanoka kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos jūs sveikt priekšsēdētāja vietā, jūs tiešām ļoti labi izskatāties kā priekšsēdētāja aizvietotājs. Protams, ka EKR grupa atbalsta Serbijas um, kandidatūru Eiropas Savienībā, un cerams, mēs varēsim turpināt sarunas, un arī 23. un 24. noteikti būs prioritāras. Es, kā jau sen, nesen teicu, Eh, Melnkalna arī cīnās pret eh, organizēto noziedzību un eh, korupciju, bet tas ir jādara ne tikai pašas valsts dēļ. Ir jāpārliecina arī vēlētāji, ka šis jautājums tiek risināts. Pašlaik dalībvalstis uzskata, ka visas Rietumbalkānu valstis ļoti cieš no korupcijas un ka tā ir galvenā lieta, ar ko ir jācīnās - korupcija, naudas atmaskāšana un tā tālāk. Korporatīvā pārvaldība arī parādās ļoti bieži runājot par Serbiju. Esmu uh, jutis lobēšanu šajā sakarībā. Tātad ir runa par 359. pantu, kas pašlaik tiek pārveidots par 354. pantu. Uh, Te ir runa par līdzekļu atsevināšanu, bet vienlaicīgi te runa arī par tiešajām investīcijām enerģētikas jomā, kur šķiet Serbijai pašlaik klājas vēl smagi. Kā jau izteicās mans kolēģis, runājot par baronesi Aštoni un par viņas slavēšanu, tad es gribētu teikt, ka viņa bija pirmā, kas strādāja pie Belgradas Prištinas dialogu. Uzskatu, ka tas būs ļoti liels viņas mantojums. Uh, Tāpat arī noteikti vajadzēja domāt par divpusējo attiecību pastiprināšanu ar Kosovu, bet nevajadzētu tomēr to ļoti cieši saistīt ar Eiropas Savienības iestāju. Ir skaidrs, ka Kosovu vēl ar vienu neatzīst piecas Eiropas Savienības dalībvalstis, tāpēc būtu negodīgi radīt ar pirkstu Serbiju par to, ka tā Kosovu vēl nav atzinusi. Es vēlētos apsveikt Kačina kungu par viņa ziņojumu. Kā referents par Melnkānes, jo īpaši apsveicu faktu, ka Melnkānes prezidents Jukanovičs ir apņēmies apmeklēt Belgradu, un tā būs pirmā reize, kad Melnkānes prezidents būs ciemojies Serbijā, kopš Melkāna ir atguvusi neatkarību. Tas arī norāda uz to, ka attiecības starp šīm valstīm ir uzlabojušās. Paldies! Tagad uh, došu vārdu Ročika kungam. Es atvainojos, nepamanīju zālē. Nav nu, nekāda problēma, šķiet mana eh, situācija ir vēl grūtāka. Jūs eh, pārstāvējāt Šaflīna kungu, izlikāties, ka esat Šaflīns, man ir jāizliekas par kopas kundzi. Vispirms viņa vai, nu, vai es, nu, viņa vēlas pateikties referentam eh, Jelko Kačinam par ļoti labo ziņojumu, un viņa arī pauž uh, eh, S&D grupas atbalstu Serbijas iestājai un īsnībā visu Rietumu Balkānu valstu iestāja Eiropas Savienībā. Esam novērojuši ievērojumu progresu Serbijā, un vēl ar vien ceram, ka tā turpinās integrēties Eiropas Savienībā. Šie centieni būs spēcīgi. Mēs arī atbalstam Eiropadomes eh, lēmumu atbalstīt eh, iestājas sarunas un cerams, ka tās sāksies 2014. gada janvārī. Serbijas attiecības ar Kosovu pakāpeniski uzlabojas. Esam eh, novērojuši lielu soli uz priekšu, tātad normalizācijas princips un uh, Eh, pašvaldību vēlēšanu organizēšana Kosovā, kur bija vērojams ļoti plašs vēlētāju atbalsts, neskatoties uz dažiem vardarbīgiem incidentiem, kas notika pirmajā vēlēšanu kārtā. Mēs uzskatām, ka eh, Serbijai vajadzētu uzsākt šīs iestājas sarunas, bet uh, nevajadzētu būt tā, ka līgumi tiek slēgti tikai Eiropas Savienības spiediena dēļ. Sarunu atklāšana nozīmēs, ka Serbijas priekšā būs ļoti garš un grūts ceļš. Ir jāpanāk progress neatrisinātos jautājumos, piemēram, cīņa pret organizēto noziedzību un korupciju, kā jau to minēja visi iepriekšējie runātāji. Šeit ir vajadzīga ļoti liela politiskā griba. Uh, Plašsaziņas līdzekļu brīvība arī ir jānodrošina, ir vajadzīgi e, cauredzami īpašumtiesību dokumenti, tāpat arī ir jārūpējas par žurnālistiem. Serbijai ir e, jākontrolē huligānu grupas un jāveicina iecietība sabiedrībā kopumā. Tāpat arī jāveicina izpratne par citādu seksuālo orientāciju. Sieviešu diskriminācija darba tirgu arī būtu jārisina, jo sievietes pašlaik netiek pietiekami pārstāvētas valsts politiskajā dzīvē, izņemot dažus nesenus uzlabojumus. Šie jautājumi ir tie būtiskākie, par kuriem arī ir iesniegti sociāldemokrātu grupas grozījumi. Liels paldies, Kopas kundze, jūs patiešām uh, darījāt visu, kas ir jūsu spēkos. Štīra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī vēlētos uh, atbalstīt mūsu kolēģa Kačina ziņojumu par Serbiju. Tas ir ļoti izsvērts ziņojums un uh, vispārējais vērtējums ir tāds, ka Serbija pašlaik ir sasniegusi līmenī, kur varētu uzsākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Protams, ka tas saistās ar uzlabojumiem, ko ir panākusi valdība Belgradā attiecībās ar Kosovu. Neskatoties uz to, ko teica Tanaka kungs, ka nevajadzētu šīs lietas saistīt, es tomēr uzskatu, ka uh, tas ir pašreizējās politiskās situācijas pamatā, un kāpēc gan mēs nevarētu to uzsvērt? trīs punkti, kas, manuprāt, ir būtiski. Pirmkārt, normalizācijas nolīguma īstenošana. Uzskatu, ka tieši to Eiropas Savienībā pašlaik vajadzētu kontrolēt. Ir panākt vienošanās par šī nolīguma īstenošanu Sērbijai ir jāizteno šādi nolīkumi ar savām kaimiņu valstīm, un tas arī ir labs veids, kā Eiropas Savienība varētu kontrolēt eh, Sērbiju. Otrais eh, - pazudušie cilvēki. Mums ir arī citi ziņojumi, piemēram, ziņojumi par Bosniju Hercegovinu. Šis jautājums tajos ir iekļauts, bet varbūt par to vajadzētu arī runāt ziņojumā par Serbiju. Esmu iesniedzis dažas grozījumus, kas par to runā. Uh, Es redzu, ka daži kolēģi ir arī aicinājuši atvērt slepeni policijas arhīvus. Es gribētu aicināt atvērt bijušās Dienaslāvijas tautas armijas arhīvus, jo tieši tur mēs varēsim atrast, kur tad ir šie pazudušie cilvēki. Uzskatu, ka ziņ, šī lieta būtu jāiekļā ziņojumā. Pēdējais Manuprāt, minoritāšu jautājums ir uzsvērts, bet ir vairāki grozījumi, eh, esmu arī pats iesniedzis dažus grozījumus, kas ļautu šo jautājumu vēl vairāk eh, pasvītrot. Noslēgumā piezīmi, kas attiecas uz šo ziņojumu par Serbiju, bet ko varētu attiecināt arī uz visu pārējo Rietumu Balkānu valstu ziņojumiem. Tas ir jautājums par ekonomisko pārvaldību. Uh, Tas ir jauns elements, ko komisija ir iekļāvusi un kam tiks pievērsta liela nozīme. Es domāju, ka arī šajā ziņojumā to vajadzētu iekļaut. Paldies! Tagad dodu vārdu Beldera kungam. Es... Paldies, priekšādātāji! Genoeg, maar wel de ervaring meegemaakt. Pirmkārtām es eh, vēlētos teikt, ka Atceros Labudana Miloševiča ēru. Ļoti bieži esmu bijis Serbijā, man ir daudz kontaktu Serbijā, un šodien tikos ar kādu cilvēkam ir labi pārzināmas aizkulises, un viņš runāja par minī Miloševiču. Neviens šķiet to nav pieminējis. Kačina kungs, es eh, šajā valstī esmu bijis ļoti bieži, neesmu iesniedzis nekādus grozījumus, bet es ceru, ka plenārsēdē būs paredzētas debates par Serbiju. Uh, Vairākas nedēļas esmu saņēmis ziņas, un man ir arī dokumenti, kas to apstiprina, ka tieši tāpat kā Slobodana Miloševiča laikā vara koncentrējas viena cilvēka rokās. Šo cilvēku piespiež uh, rīkoties attiecībās Kosovu. Es runāju par uh, premjera vietnieku Pučiču. Uh, Viņš uh, tagad koncentrē varu savās rokās. Es uh, esmu saņēmis šādu informāciju, un to var lasīt avīzēs. Šķiet, ka Serbijā demokrātija tagad sāka pazemināties. Es gribētu zināt, vai šī situācija ir pārspīlēta, vai tas tiešām atbilst realitātei, vai šī tendence, ka jaunā valdība Serbijā uh, ir tagad tikai īstenībā viens cilvēks, vicepriekšādātājs Vūdiņš. Šķiet, ka viņš parādās visur, mēdījos, sportā, arī slependienestos. Šķiet, mēs nekur par to nedzirdam. Es gribētu zināt, kas īsti notiek. Es ļoti atbalstu to, ka Serbijai vajadzētu kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, bet uzskatu, ka nesam neejam pareizajā virzienā mēs ignorējam šeit ļoti svarīgus notikumus valstī. Mēs nevaram pievērt acis tikai Kosovas dēļ. Uzskatu, ka šis jautājums būtu jāiekļau ziņojumā, situācija ir ļoti smaga, un mēs, mums kā parlamentam nevajadzētu dot um, nepareizu signālu. Paldies, posēltkungs tagad. Priekšādētāji, es vēlētos tūlīt pieminoties tam, ko teica Beldrekungs. Mēs novērojam sarunu procesus ar Sērbiju un Kosovu, bet šo sarunu dēļ mums nevajadzētu aizmirst par to, kāda ir situācija pašā Sērbijā. Kačina kungs, man ir jāsaka, ir sagatavojis ļoti izsvērtu ziņojumu. Viņš ir iekļāvis ļoti daudzus svarīgus punktus. Es eh, regulāri dodos uz Serbiju, un man ir radies iespējas, ka uh, ir jūtams progress. Ir konkrēti temati, tā skaitā arī Kosovas jautājums, par kuriem tagad var runāt daudz atklātāk nekā agrāk. Var apspriesties arī pretrunīgi, ir arī serbu publicisti, kas ir ieņēmuši ļoti skaidru nostāju un kas saka, ka Kosova ir pazudusi. Citi atkal runātam pretī, bet diskusijas ir atklātas un brīvas. Pirms dažiem gadiem šādas iespējas vēl nebija. Atklāt sakot, es uzskatu, ka tā ir pozitīva attīstība, taču ir arī uh, tādi notikumi, par kuriem runāja Bēldera kungs. Esmu iesniedzis div, divas grozījumu grupas. Pirmais attiecas uz šo Kosovas ziņojumu, par kuru es esmu referents, un uh, to, kas būtu jāņem vērā Serbijas ziņojumā. Ir skaidrs, ka mēs visi priecājamies par to, ka ir sāktas sarunas ar Kosovu, neskatoties uz to, ka manā valstī šī, šīs jautājums nav tik populārs. Iespējams, ka ne visas politiskās grupas Vācijā man pievienosies. Uh, Taču man vienlaicīgi ir jāsaka, ka pret Serbiju ir jāizturas tikpat kritiski kā pret citām valstīm. Un valodai gan manā ziņojumā, gan arī Serbijas ziņojumā vajadzētu būt vienādai, jo šeit ir jāpiemēro vienāda kritērija. Domātu, ka vajadzētu skatīt to, kāda ir valoda. Attiecībā uz Kosovu vajadzētu būt ļoti līdzsvarotiem. Uh, Nedrīkstētu teikt, ka vienā valstī var notikt kaut kas cits nekā citās valstīs. Tas pats attiecas arī uz minoritāšu jautājumiem. Serbijā ir ne tikai Romi, un Serbijā ir ne tikai Vojvodīna, kā mums varētu šķist. Ir arī Sančak Novi Pasa un Prešapota, un tieši Prešapotā pagājušajā nedēļā notika ļoti dramatisks starpgadījums apbruņotie spēki uh, vērsās pret skolu. Un, ja kāds ir bijis šajā reģionā, ja jūs redzētu šos bruņotos spēkus, tad jūs saprastu, ka te nav runa par policistiem, eh, kādi tie ir lielākajā daļā no valstīm, ko mēs pazīstam. Tie ir uh, eh, bruņot spēki, kuru mērķis ir iebiedēt civiliedzīvotājus. Tāds ir to nodoms. Tieši tāpēc esam, uh, blak, esam ļoti tuvu krīzei. Protams, mums ir jāatzīst progress, bet mums ir jārunā arī par kritiskajiem jautājumiem. Un tieši par to arī es esmu iesniedzis grozījumus. Esmu iesniedzis konstruktīvus grozījumus un lielā mērā atbalstu Kačina kunga pieeju. Thank you, Mr. Posel, Mr. Pl Paldies. Tagad vārds Plenkoviča kungam. Paldies. Eh, pateicos par eh, jūs teiktiem vārdiem. Gribu piebilst pāris lietas Kačiņa kunga ziņojumam. Nesen delegācijas sastāvā apmeklēju Belgradu, un eh, mūsu delegācija varēja iepazīties ar to, kā nesenā saruna uzsākšana ar Eiropas Savienību ir veicinājusi stabilitāti Serbijā un uzlabojusi vispārējo politisko situāciju un nākotnes izredzes un arī radījusi pilsoņos cerības. Pēc visiem mums zināmajiem pēdējo 20 gadu notikumiem. Īpaši svarīgi ir, ir turpināt uh, normalizācijas uh, nolīguma īstenošanu, un, manuprāt, mēs ejam pareizajā virzienā. Uh, sarunu vešanas metodika ir jābalstās uz uh, nesen gūto pieredzi, it īpaši sarunās ar Horvātiju, un mm, jaunā metodika un jaunais sarunvešanas ietvars būs īpaši svarīgi, kad tiks apspriesta tieslietu sadaļa, pamattiesību un cilvēktiesību sadaļa. Un ir svarīgi nodrošināt institūciju konsolidāciju Serbijā, lai nodrošinātu, kā tiek izpildīti izvirzītie kritēriji lai uh, tas pats ir attiecināms uz visu Dienvidu Austrumu Eiropas valstu, gat, gatavību dalībai Eiropas Savienībā. Uh, izskatās, ka Serbijas valdība cenšas risināt ekonomikas problēmas, pieaicinot ievērojamus ārzemju konsultantus. Ir ļoti labi, ka ir paredzēta virkne pasākumu kas jau ir veikti Eiropas Savienībā, un tagad eh, šie pasākumi ir paredzēti arī Eiropas Savienī, eh, Serbijas pašas eh, izstrādātajā stratēģijā, un tas arī palīdzēs izveidot ekonomiskās pārvaldības mehānismu un ieviest Eiropas pusgadu, kad būs pienācis īstais brīdis. Serbijai sadarbība ar e, Eiropas Savienību ir ļoti svarīga, tīpaši sadarbība ar kaimiņu valstīm, pirmkārt tādēļ, ka e, izlīguma process e, norisinās šai valstī, un Serbijai būs jāspēr turpmākie soļi, lai uh, meklētu bez vēsts pazudušās personas, ir īpaši tās personas, kas ir pazudušas 90. gados konfliktā ar Horvātiju. Ļoti daudz cilvēku vēl nezin par savu piederīgo likteni, un uh, arī uh, ir. Uh, 20 gadi pagājuši kopš šīs kara darbības arī Horvātijā, un tādēļ ir nepieciešams šo informāciju noskaidrot, ir jāsadarbojas prokuratūrām kara nozieguma izmeklēšanā. Tāpat ļoti svarīgi ir nodrošināt minoritāšu tiesību ievērošanu. Divpusējie nolīgumi, kas ir noslēgti, ir jāīsteno, jānodrošina augsta kā līmenī mazākumtiesību, mazākumtautību tiesību aizsardzība gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī. Un cerams, ka balstoties uz citu valstu pieredzi, tiks veikti pasākumi Serbijā, lai e, nodrošinātu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu un tas arī būs svarīgi, lai dro, veicinātu sabiedrības atbalstu dalību Eiropas Savienībā. Priekšstādātājs izskatās, ka neviens deputāts vairāk nevēlas uzstāties. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvē Ferāns kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos piekrist parlamenta deputātiem un pateikties uh, referentam Kacina kungam par ļoti līdzsvaroto, ļoti labo rezolūcijas projektu, kas sasaucas ar mūsu eh, šā gada progresa ziņojumu secinājumiem. Mēs uzskatām, ka 2013. gads ir bijis vēsturisks gads Serbijai, ne tikai tādēļ, ka tika panākta vienošanās ar Kosovu, bet arī tādēļ, ka uh, valdība spēja pātrināt reformu procesu un uzlabot attiecības ar kaimiņu valstīm. Visa šī pozitīvā attīstība trīs politiskajās jomās eh, komisija rekomendēja uzsākt iestāšanās sarunas un padome par to izlēma šā gada jūnijā. Tagad jau sarunu process ir uzsākts, kā norādīja Kačina kungs, ir uzsākts skrīnings 23., 24. un 32. nodaļā. Un mēs arī uh, runāsim par jūsu šodien pieminētajiem jautājumiem. Mēs augstu vērtējam šo rezolūciju, tā ir ļoti izsvērta, ir atzīti Serbijas panākumi no vienas puses, un otras puses ir uh, arī norādīts uz tiem izaicinājumiem, kas stāv Serbijas priekšā virzībā uz Eiropas Savienību. Un es gribētu īsumā norādīt uz šiem izaicinājumiem tātad tiesiskuma jomā, tieslietu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju, institūciju nostiprināšana, uh, uh, mazākumtiesība aizsardzība, plašsaziņus līdzekļu brīva darbība un biznes, uzņēmēja darbības vides veidošana. Un uh, viss šie uzdevumi Serbijai stāv priekšā tagad, kad ir uzsākts uh, sarunu process. Uh, tāpat uh, Serbijas valdībā ir jāspēj nodrošināt uh, tas, lai sabiedrība izprastu, kādi ir izaicinājumi un kādi ieguvumi no eh, iestājas Eiropas Savienībā. Un um, eh, tāpat ir eh, notikušas tikšanās un ir svarīgi nodrošināt saziņu ar parlamentu un ar pilsonisko sabiedrību iestāšanās sarunu procesu laikā. Mēs atbalstām šo rezolūciju un atbildi uz uh, jūsu jautājumu. Tātad, ja uh, tiktu nolēmts sasaukt ar paudību konferenci janvārī, tad komisija, protams, ir gatava šajā sanāksmē piedalīties. Paldies! Tagad vārds referentam kopsavilkumam. Paldies! Delegācijas uh, vadītāji uh, de facto uh, ārlietu komitejas priekšsēdētāju un ēnu referenta tautas partijas grupas vārdā. Jums ir visi šie trīs amati un tiešām uh, šīs uh, diskusijas bija ļoti auglīgas, ļoti liederīgas. Man tiešām ir tas kolēģi palīdzēja sastādīt šādu izsvērdziņojumu, kā to norādīja kolēģi. Bet, protams, viss jau vienmēr slēpjas detaļās, un jūs jau arī norādījāt uz dažām detaļām. Mums ir jāpievērš uzmanība visām detaļām. Tā nav, ka kungs runāja par korupciju Rietumbalkānos kā galveno izaicinājumu. Es viņam piekrītu, un viņš norādīja uz uh, pārēju vai. Uh, 359. panta pārkopēšanu, un tagad tas ir kļuvis par 234. pantu. Patiesībā jau ir eh, problēma tāda, ka valdība it kā ļaunprātīgi izmanto šo pantu, bet tā jau tā ir tikai aizbildināšanās. Mums ir Eh, jāatzīst, ka mafija šantažē uzņēmējus un sarežģīja uzņēmēju darbības klimatu Rietumu Balkānu valstīs. Un, lai cīnītos pret šāda veida korupciju, ir nepieciešamas spēcīgas personības. Nu, Belderkungs par to nedaudz sūdzējās, tā kā ir nepieciešama stingra politiskā griba. Uh, Ja nav varas, ja nav koordinācijas, tad to nevar panākt. Un tādēļ es, protams, nevaru pilnībā dot svētību visam tur notiekošajam, bet es tomēr gribu teikt, ka ļoti svarīgi, ka viņi cīnās pret šo dziļi iesaknojušos problēmu Serbijā. Protams, šīs attiecības ar kaimiņu valstīm ir ļoti svarīgas, kā to norādīja Tenokungs, minot uh, Melnkalni, bet arī Bosnijā Hercegovinā Serbija spēlē pozitīvu lomu, daudz uh, uh, pozitīvāk nekā iepriekš, kad politiskie līderi centās uh, sadarboties ar bijušo valdību un bijušo prezidentu, un tas viss bija pretrunā ar Eiropas uh, raksti un tradīcijām. Spierkungs uh, pieminēja bezvēsts pazudušās personas, jā, arī šeit tiek veikti pasākumi, bet ir jāuzsver, ka dialogs par bezvēsts pazudušajiem ir uh, elements dialogā starp Belgradu un Prištinu, un tas apliecina, ka viņa runā arī par vissarežģītākajiem momentiem vēsturē. Un tas ir svarīgi ne tikai Belgradai un Prištinai, bet visam reģionam kopumā. Beldera kungs eh, tā kā deva mājienu par eh, to, ka uh, Serbijas politiskajā dzīvē joprojām uh, svarīgs faktors ir Miloševičs un ka šeit varot saskatīt tādu kā pēctecību uh, šai eh, situācijas attīstībā. Es gribu teikt, ka tas nav taisnīgi tā teikt no politiskā viedokļa. Jāsaka, visas pārtījas ir sasnieguši ievērojumu progresu, izgājuši cauri pārmaiņu procesam un Daučičkungs, kurš šobrīd vada sociālistu partiju, uh, Nākam nedēļ jau 20. reizi ieradīsies šeit Brisele un 3. decembrī notiks uh, tikšanās ar premjerministru Tačī. Tas viss ir jāatzīst, visi šie pasākumi, šie centieni. Viņi četreiz ir lidojuši uz Ņujorku un visu laiku, lidojumu laiku izmantojuši, lai varētu runāt, izrunāties, novērst jebkādas problēmas un pārpratumus. Un arī Ketrīna Aštona šeit ir jāpiemina, jo bez viņas aktīvās rīcības un bez Eiropas komisijas un padomes sasniegtais nebūtu bijis iespējams. Protams, var būt dažādas spekulācijas par to, vai viņiem ir tāds viens premjērs, vai ir ēnu premjēri, vai viens ir uh, tikai šis premjērs uh, ļoti ietekmīgs. Nu jā, šī vienpartija kļūst arvien uh, spēcīgāk un par spīti tam, ka ir um, nomānīta valdība pirms dažiem mēnešiem, bet uh, izskatās tā, ka drīz tomēr notiks parlamenta vēlēšanas, tas ir tāds nenovēršanas process. Serbijā notiks pirms termiņa vēlēšanas, to nevar nolikt, un mums ar vienkārši šis fakts ir jāpieņem, tāds kāds tas ir. Poselta kungs runāja par minoritātēm, un viņš īpaši pieminēja situāciju Serbijas dienvidos. Uh, Jā, tiešām Serbijā ir tā saucamā žandarmērija, kas ir arī liels ietekmīgs spēks. Bet es tomēr uzskatu, ka dialogs ar Belgrādu un Prištinu radīs pozitīvu efektu Kosovas ziemeļos Serbiem un Albāņiem Serbijas dienvidos. Šī problēma ir jārisina nākotnē, un mums vienkārši ir jāseko situācijas attīstībai eh, nākamā gada laikā. Un tagad noslēgumā. Protams, vienmēr pastāv bažas par uh, situācijas attīstību Serbijā, vai šis progress būs pietiekami straujš, pietiekami noturīgs. Bet tieši tādēļ ir svarīgi sasaukt pēc iespējas ātrāk sasaukt uh, starpvaldību konferenci un uzsākt sarunas par 23. un 24. sarunu sādaļu. Un tad mēs varēsim risināt visus šos uh, delikātos jautājumus un mēs varēsim ietekmēt situāciju un atbalstīt pozitīvo attieksmi, attīstību un mēs varēsim arī paust kritiku un redzēsim, kāda ir kopējā virzība. Un es gribu teikt, ka esmu pārliecināts, ka spēsim vienoties par kompromisa grozījumiem. Balstojums notiks 5. decembrī komitejā, un tas būs īstais brīdis dot signālu padomei arī uzņemties savu atbildības daļu, kad tiks pieņēmts lēmums par starpvaldību konferences sasaukšanu, jo ātrāk, jo labāk. Un es iestājos jau par šā gada decembri. Paldies! Liels paldies! Tas nozīmē, ka esam pabeigši diskusijas par mūsu darba kārtības sasto punktu un bez kavēšanās pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta kas ir 2013. gada progresa ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Ričards Hauvits, referents, dosim arī viņam vārdu lūdzu. Very unusually. Ļoti neparastā kārtā priekšsēdētāja kungs šajā komitejā šķiet, ka esam pat pasteigušies pa priekšu plānotajiem uh, laika grafikam. Tad nu ceru, ka visi, kas uh, seko diskusijai, attiecīgi seko arī lietu attīstībai. Man ir, protams, milzu prieks, ka afet komitejā mums ir papildus laiks iegadījies. Tas nozīmē, ka mums būs pietiekami daudz iespēju izskatīt visus jautājumus. Šī ir trešā reize, kad man ir tas prieks un tas gods iepazīstināt jūs ar ziņojuma projektu kā referentam. Un par šo valsti varu teikt, man ir liels prieks, ka man ir bijusi iespēja iepazīt šo valsti, iestādes, cilvēkus. Valsts tiešām lieliski, es gribētu, lai tā nonāk Eiropas Savienībā. Protams, arī tā saskars ar lielu, lieliem izaicinājumiem, kā citas šī reģiona valsts, bet gribu tiešām teikt, ka, manuprāt, šī valsts ir uz ceļa pievienoties Eiropas Savienībai, un manā ziņojumā, ko šogad izstrādāju, tas arī pilnībā ir atspoguļots. Un tieši tādēļ, neskatoties visām problēmām, izaicinājumiem, kritiku, Es saprotu, ka arī to nāksies uzklausīt gan parlamentā, gan komitejā. Gribētu vēlreiz norādīt, ka pirmā lieta, pirmais teikums, pirmais punkts ko grib, esmu iekļāvis ziņojumā, ir tas, ka, manuprāt, ir jāatbalsta Eiropas komisijas rekomendācija noteikt sar, um, pievienošanās sarunu sākumu Fairom. Tātad, un es ceru, ka tādējādi mums būs iespēja saglabāt šo tekstu ziņojumā, jo tas ir visspēcīgākais signāls, ko varam iekļaut savā tekstā, savās rekomendācijās arī padomēji, un tas arī atspoguļo to, kur vēlamies doties. Otrakārt, aicinājums padomē, nu, un, protams, šo tekstu var grozīt lielā mērā, pirms tas nonāks plenāra sesijā. Tomēr gribu sūtīt signālu Eiropas Savienības padomē decembrī, tādēļ arī tas šobrīd ir ziņojumā. Gribu aicināt padomi un norādīt, ka uh, pastāv šāds um, atkāpšanās risks. Paturot prātā pagājušā gada 24. decembra notikumu, šis gads ir bijis smags, Es domāju, varētu savā ziņā to pat saukt par tādu zaudētu gadu, bet jāatceramies, pie kāda secinājuma nonāca padome decembra secinājumos 2012. gadā, un no nu es citēju, teksta otrajā punktā parādās tas, ka lielā mērā padome var pievienoties komisijas izpratnē par to, ka tiek gaidīts lēmums uzsākt pievienošanās sarunas nākamās prezidentūras laikā, un ir um, atzīts, ka komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai to nodrošinātu. Tāda ir padomes secinājuma no pagājušā gada decembra. Un tādēļ mēs aicinātu padomi kaut vai minimālā līmenī nodrošināt to, ka viņi neatkāps no šiem secinājumiem šī gada gaitā. Tālāk. Varu pievienoties komisāram Fūlē, un es atceros, ko viņš arī teica par šo progresa ziņām, kad viņš to prezentēja šī gada, šajā gadā. Uh, Viņš norādīja, ka bažas, kas pastāv padomē un arī citās struktūrās par šo valsti, un tieši tādēļ arī konkrēts datums vēl nav noteikts, ir sākumā jāuz, jāuz, tātad jāuzsāk um, uzraudzība, tad 23. 24. nodaļa ties, tieslietas, cilvēktiesības, tādējādi mēs varēsim konkrē, konkrēti koncentrēties uz tiem aspektiem, kas rada bažas um, šīs valsts kritiķiem, un tas ir at, atspogļots arī mūsu tekstā, un tādēļ atbalstu savā ziņojumā komisiju. Tālāk, centrālais galvenais jautājums šajā pašā kontekstā. Vēlreiz tikai gribētu norādīt, ka man būs horizontāls mm, grozījums, kas attieksies uz visu tekstu, un tātad uh, nosaukums bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republika tātad nosaukumā un maķedoniešu Macedoniešu tekstā Uh, tiks atstāts un pārējās atsauces uh, tekstā un arī grozījumos, ja viss tam piekritīs, tad būs iekļauts uh, tātad šādi prievārdi, tas, tās valsts un tā tālāk. Daudzi komitejas biedri jau zinās, kādēļ to darām, tas ir tādēļ, lai parlamenta ziņojums nekļūtu par cīņas lauku attiecībā uz nosaukumu, valsts nosaukumu. Un izrādies pēdējo divu gadu laikā, ka šāda stratēģija ir veiksmīga bijis, un tad, nu, plānoju arī šogad tieši tāpat rīkoties. Kas attiec uz nosaukumu kā tādu, tad, protams, manā ziņojumā ir aicināts panākt progresu šajā jomā, tomēr esmu gājis arī tālāk. Un piekrītot komisijai, ka tas, ka nav, izdot, uh, nav izdevies panākt progresu attiecībā uz valsts pievienošanos, apdrauda uh, uzticamību Eiropas Savienības paplašināšanas procesam kā tādam, un es arī savā teksta projektā esmu norādī, norādījis, ka šāda neveiksme nu jau 20 gadu laikā uh, panākt progresu sarunās par nosaukumu kā tādu rada bažas saistībā ar procesa ticamību kā tādu. Un es ceru, ka kāds šo man vēstījumu arī saklausīs. Vēl kāds divas lietas par nosaukumu runājot un man darbu šogad. Pirmkārt, mūsu Grieķijas draugi būs um, nākamā Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts nākamā gada sākumā. Viņi strādās prezidentūras krēslā un esmu diskutējis ar viņiem. Un es negribētu, protams, um, tādu nepamatotu optimistisku pieeju izvēlēties, jo šis jautājums ir sensitīvs. Tomēr e, es personīgi gribētu, lai sabiedrības sadzird manu cerību par to, ka Eiropas Savienības Grieķijas prezidentūra un viņu apņemšanās saistībā ar uh, visu reģionu kopumā un arī šo valsti varētu ļaut mums panākt progresu beidzot. Otra lieta. Zinu, ka daudzi no jums jau būs tikšies ar Almetī kungu no uh, Albānijas um, minoritāšu darba grupas, un viņš ir uh, viesojies pie mums gan Briselē, gan arī ir uh, uzņēmies uh, uh vizītes starptautiskā līmenī, lai veicinātu progresu konkrēti jautājumā par valsts nosaukumu. Un esmu nolēmis to atspoguļot arī savas šī gada ziņojuma tekstā, Esmu tur iekļāvis bažas, ka Albānijas um, kopienai, ja vien netiks atrisināta problēma ar nosaukumu un nevarēsim tādējādi nodrošināt um, šo Eiropas darba kārtības īstenošanu, kas ir tas, ko viņi vēlas panākt, ja viņi pamanīs uh, mūsu panākto progresu, tieši tāpat kā diskutējām mūsu komitejā par Kosovu, un ja viņi pamanīs, ka Albānija arī šogad ir atspoguļota uh, ziņojumā kā tāds progresa stāsts, un ja viņi redzēs, ka attiecībā uz viņu valsti nav panākt šāds uh, progress, es domāju, tiešām tas varētu ietekmēt valsts politisko stabilitāti. Esmu ļoti tā, piesardzīgi piegājušie teksta redakcija, bet es ceru, ka vēstījums tiks uzklausīts un sadzirdēts. Sākotnēji gribēju iekļaut šeit novatoriskus um, aspektus, ne tikai komentēt ziņojumu kā tādu, bet varbūt sniegt idejas arī diskusijai, kas mums ļaut panākt progresu. Un ir divi novatoriski aspekti, par kuriem gribētu šobrīd runāt parlamentā, un pirmo reizi arī šodien ar jums padalīšos šajās savās pārdomās. Pagājušajā gadā savā rezolūcijas projektā es runāju par uh, nepaplašināšanās izmaksām valstīm val, šai valstī. Šogad gribētu iet tālāk un konkrēti aicināt valsts, valdību un komisiju nāk klajā ar kvantitatīvu analīzi attiecībā uz sociālajām, ekonomiskajām, politiskajām izmaksām, zaudējumiem, kas ir saistīts ar nepanākto progresu pievienošanās Eiropas Savienības procesā, kā tas ietekmē valsti, Eiropas Savienību, kaimiņu valstis, un es tiešām ceru, ka komisija šodien pozitīvi varēs rēģēt uz šo manu uh, priekšlikumu, un arī premjerministrs, es ceru, ka varbūt tieši tā padarīs, tad, kad šīs nedēļas laikā viņš mums pievienosies Briselē. Otrs inovatīvais aspekts, ko esmu iekļāvis savā ziņojumā, ir rekomendācija, lai valsts, lai komisija atzītu, ka šajā valstī ir funkcionējošs tirgus ekonomikas status. Šajā valstī, protams, ir daudz ekonomikas izaicinājumu, valsts ir nabadzīga, arī investīciju situācija ir visai um, tāda negatīva. Tomēr valsts panāktais progress tirgus ekonomikas kontekstā, manuprāt, ir neapšaubāms, un tādēļ, manuprāt, ir pamatoti komisijai teikt, ka šo status tomēr valstī vajadzētu šogad piešķirt. Priekšsēdētāja kungs, es minēju, ka es savā uzrunā runāšu par konkrētiem uh, gadījumiem saistībā ar pagājušā gada 24. decembri, par to komitejā runās nereiz vien. Tomēr arī es gribētu komentēt un teikt, kāda ir šobrīd lietu attīstība. Šī gada gaitā esmu man bijis jānāk lajā ar tādiem striktiem paziņojumiem par um, notikumiem šajā dienā. Un um, ne uzreiz, bet um, pēc tam, kad biju uzklausījis dažādas iesaistītās puses un dalībniekus, es pilnīgi oficiāli pārdomāju visu dzirdēto un oficiāli paziņoju, ka um, tātad šie notikumi šajā datumā apšaubīja valsts demokrātisko leģitimitāti. Un es saprotu, cik strikts šis spēcīgi ir šāds izteiciens. Es to teicu tādēļ, ka, manuprāt, tā bija taisnība, bet gribēju norādīt, ka, ci, ka citi varbūt teica, jā, varbūt reizē mēs kaut ko piedodam par daudz, varbūt kaut ko mēģinam mm, uz kaut ko pievērst acis un tā tālāk. To visu es apzinos. Bet pirmajā martā Busaka kungs un es, mēs vērsāmies pie komisijas uh, ar lūgumu nodrošināt līgumu starp abām pusēm, starp uh, opozīcijas um, partiju un um, tātad valdību, un šis progress uh, vainagojas rezultātiem. Es patiesībā to nebiju gaidījis, un tādēļ šogad šavā ziņojumā paužu lepnumu par mūsu parlamenta lomu šajā konkrētajā procesā un arī komisijas uh, uh, ieguldījumu un jāpauž atbalsts arī abām pusēm, jo arī viņiem bija grūti vienoties. Tas, kas notika tālāk, nu, tika izveidots um, tā, šāds izmeklēšanas. Um, tika uzsākta izmeklēšana, un tas, protams, arī šajā procesā viņiem bija ļoti grūti nonākt pie vienošanās. Darbāks aizņēma vairākus mēnešus. Manuta kungs, kas ir eksperts no Eiropas komisijas puses, viņš tika atlasīts kā konkrēta kandidatūra, kas atbalstīja abas puses darbām. Viņš strādājas tiešām lieliski, es ceru, ka viņam izdosies turpināt darbu arī nākotnē. Un, nu, redzam, ka politiskās partijas valstī ir gatavas pas, parakstīt asociācijas um, memorandu, lai šie jautājumi tiktu risināti. Un savā rezolūcijas uh, projektā un ziņojuma projektā es esmu iekļāvis to, ka es aicinu aizvien, a, pēc iespējas ātrāk īstenot šo vienošanos un arī asociācijas nolīgumu. Man ir uzdot jautājumu, ko tad cīs nozīmē, viņiem jau nav jāvienos un jāīsteno pilnīgi visas um, šo aktu daļas. Nu jā, taisnība, bet uh, šī gada decembris ir pirmais termiņš, Un esmu pārliecināts, ka tīri fiziski nevar šobrīd uh, laicīgi līdz decembra padomē izpildīt pilnīgi visu rekomendācijas punktu. Tādēļ es gribētu, lai valsts decembra padomē parāda, ka cik vien lielā mērā ir panākuši īstenošana, cik tas bija iespējams līdz šim datumam, Un, protams, ka darbi turpinās, cik vien lielā mērā tas ir iespējams strādāt pie kopējās īstenošanas. Priekšsēdētāji ne nu jau kādu laiciņu runāju, gribētu, protams, uz, uzklausīt arī kolēģu komentārus. Tomēr jāsaka, ir daudz citu ziņojumu aspektu, kas lielā mērā ir saistīti ar maniem iepriekšējiem paziņojumiem un atzinumiem. Gribētu norādīt, ka trīs tikšanās, kas ir notikušās ar Bulgārijas premjeru un uh, valsts prezidentu pēdējo deviņu mēnešu laikā ir noritējuši tiešām labi, un es ceru, ka Bulgārijas kolēģi man palīdzēs uh, nonākt pie teksta redakcijas, kas pienācīgi atspoguļotu mūsu bažas un arī atziņas par valsti. Tomēr var teikt, ka notikšo diskusiju gaismā situācija šķiet pozitīva. Es vēl aizvien uzstāju uz to, ka lai visas. Uh, gan augstā komisāra, gan arī OECD rekomendācijas tiktu īstenotas saistībā ar to, um, tātad, kā, kā jau valsts ir to arī norādījis, ka viņi to plāno darīt. Un kas attiec uz decentralizāciju un uh, tur panākto progresu, arī tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Un mēs jautājam arī par panākto un turpmāko progresu saistībā ar izglītības nodrošināšanu. Es zinu, ka ir arī citi jautājumi, kas rada bažas daudziem komitejas biedriem un par izteiksmes brīvību un mediju brīvību. Par to arī esmu runājis un esmu detalizēti paudis komentārus. Un konkrēti arī valstī es runāju par bažām un pieņēmumiem saistībā ar tiesiskuma situāciju, un arī to esmu atklāti paudis uh, ziņojumā. Un esmu runājis arī par to, ka nepieciešams panākt tālāku progresu saistībā ar um, tātad pret, cīņu pret korupciju un arī uh, cilvēktiesību tiesas spriedumu īstenošanu. Pēdējo reizi, kad devos uz LGBTI centru Skopjē, es skaidri runāju un skaidri arī ziņojumā ir norādīts, ka ir um, jānovērš vardarbība uh, pret LGBTI personām valstī un arī ir jāsauc atbild, tā, tā, cilvēki pie atbildības par nodarījumiem. Turklāt priekšsēdētāji šogad uh, esam noturējuši arī apaļā galda diskusijas ar uh, valsts uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un man palīdzēja arī vairāk kolēģi, kas mums ļāva nodrošināt tādu neatkarīgu lomu šajās diskusijās, un es kā parlamenta ziņotājs varu teikt, ka tika pagājušajā gadā īstenots vairākas rekomendācijas, un arī šogad šis darbs ir gājis uz priekšu, jo īpaši esmu strādājuši pie jautājumiem uh, saistībā ar to, ka uh, ir jāievēro tēriņu programmu, un es pats konkrēti esmu uh, tekstā norādījis, lai daļa izdevumu nonāktu pie nevalstiskām organizācijām un iesaistītajām pusēm, lai tādējādi tiktu nodrošināti, ka nodrošināts, ka valstī ir tāda pluralistiskāka pieeja un tiek atbalstīta arī pilsoniskā sabiedrība. Nobeigumā priekšsēdētāja punkts ir vēl kāda atsevišķa lieta saistība ar vīzu liberal, liberalizācijas programmu. Diskusijās ar kolēģi Taņu Fajonu Esmu šajā kontekstā iekļāvis uh, divus punktus, divas uh, rindiņas ziņojumā, ka um, komiteja vēl saglabāt esošo vīzu liberalizācijas režīmu attiecīgajai valstī. Es ceru, ka jūsuprāt ziņojums ir godīgs, līdzsvarots. Pats uh, neplānoju iesniegt grozījumus, es zinu, ka vairāk kolēģi plāno to darīt. Liels paldies par uzmanību un par iespēju man iepazīstināt jūs ar šī gada ziņojumu. Paldies! Kukan, our speaker for Kukankungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad es izteikšos kā ēnu referents tautspartijas grupā par Maķedoniju. Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka ļoti augstu vērtēju Havita kunga darbu un ieguldījumu Maķedonas integrācijā Eiropas Savienībā. Mums ir ļoti labs projekts ar dažiem, bet ļoti skaidriem un pamatīgiem signāliem. Uh, Es piekrītu vispārējai tendencē šajā ziņojumā, un es arī atbalstu aicinājumu padomē noteikt datumu sarunu uzsākšanai ar Maķedoniju. Šis datums ir jānosaka bez kavēšanās. Bez tam es arī personīgi vēlētos pievienoties tam, kādu vilšanos mums rada vienas un tās pašas ziņas atkārtošana jau neskaitāmus gadus. Uh, Šāds signāls noteikti ļaus diskusijas turpināt arī ārpus komitejas. Diskusijas ir vajadzīgas, lai situācija virzītos uz priekšu. Pagājušā gada komisijas rekomendācija jau iekļāvā ideju sākt iestāšanās sarunas, jo tas eh, arī ļautu radīt eh, nosacījumus eh, nosaukuma jautājuma risināšanai un radītu arī labas kaimiņa attiecības. Šāds priekšlikums ir pausts arī šogad, un ņemot vērā šos apsvērumus un ierobežoto progresu ANO ietveros, uzskatu, ka šo risinājumu vajadzētu pārbaudīt. Parlamentam vajadzētu ķerties klāt šī jautājuma risināšanai pēc iespējas ātrāk. Ir jāņem vērā, ka ar Maķedonijas integrāciju Mēs pārbaudīsim arī Eiropas Savienības integrācijas procesu ticamības robežas šajā reģionā. Tieši tāpēc būtu pareizi norādīt uz riskiem un izmaksām, kāds varētu rasties, ja situācija valstī atkal pasliktinātos. Šī gada sākumā mēs piedzīvājām lielu politisku krīzi, kas tika pārvarēta, iesaistoties komisāram Fūlem un arī uh, Havita kungam un Buzek kungam no parlamenta. Taču tas vēlreiz parādīja, cik uh, trausla ir politiskā situācija šajā valstī. Mums vajadzētu to ņemt vērā un vajadzētu dot konstruktīvu ieguldījumu valsts attīstībā. Es piekrītu, ka vajadzētu likt uzsvaru uz parlamenta uh, izmeklēšanas komitejas rekomendāciju īstenošanu, uh, Tāpat arī vajadzētu turpināt politisko dialogu starp valdības partijām un opozīciju. Tas jo īpaši ir būtiski attiecībā uz Eiropas Savienības jautājumiem, kas šajā valstī vēl ar vienu ir prioritārie. Es arī saprotu, kāpēc eh, ziņojums runā kritiski, jo īpaši runa par vārda brīvību un tiesiskumu un lietām, kas ir saistītas ar cīņu pret uh, korupciju un organizēto noziedzību. Visi šie jautājumi ir jārisina. Piekrītu arī tam, ka lielāka uzmanība ir jāvērš uz esošo likumdošanas un politisko ietvaru īstenošanu, jo īpaši, ja par tiem ir panākta vienošanās augstākajā līmenī. Vēlreiz liels, pa, liels paldies Haita kungam un ar prieku sadarbošos tālāk. Uh, well, speak, Īsti nezināju, ka man dos vārdu, saka Tana kungs, bet eh, labprāt izteikšos. Es vēlētos arī izteiktos, izteikties EKR grupas vārdā. Parasti mūsu viedokļi ar Hovita kungu ļoti atšķiras eh, Lielbritānijā, bet šeit eh, šie viedokļi ir patiešām ļoti tuvi, gandrīz vienādi. Ja ir runa par Maķedonijas integrācijas procesiem, tad gribu teikt, ka uh, Uh, vienmēr esmu bijis Maģedonijas draugs, esmu tur viesojies vairākas reizes, tikšos ar premjeru šajā nedēļā. Es arī jūtu, kāds spiediens tiek izdarīts uz Maģedonijas valdību. Tā ir banīgi bloķēta, tā nespēja virzīties uz priekšu, tā ir bijusi kandidāta valsts šeit jau kādus desmit gadus, vairs nevar pat saskaitīt, jo īpaši tā tiek uzlikts veto no Grieķijas tikai un vienīgi nosaukuma dēļ. Uh, Un šķiet, ka ikvienam, kurš nav grieķis, šis jautājums ir absolūti nesaprotams. Neskatoties uz to visu, esmu izlasījis ziņojumu, uzskatu, ka tas ir līdzsvarots. Varu tikai un vienīgi apsveikt par ieguldītajiem pūliņiem. Agrāk posāta kungs uzdeva jautājumu un runāja par to, kāpēc Maķedonija tiek piesaukta diskusijās par Albāniju. Šķiet, ka šeit ir runa par bijušā premjera Barišo izteikumiem, kas šim reģionam ir nākuši par sliktu. Bet tagad šis jautājums vairs nav tik būtisks un nesam par šīm problēmām vairs dzirdējuši. Kā jau tika norādīts, e, Maķedonijas parlamentā ir divi lieli partiju bloki, kas tagad ir samierinājušies un mēģina strādāt eh, pie vietējiem jautājumiem. Tāpat arī ir jāņem vērā centieni attiecībā uz Eiropu un transatlantiskajiem spēkiem. Skaidrs, ka šeit ir runa ne tikai par ES, bet par NATO un maķidoniešus uh, eh, patiesi sarūktina. Nespēja virzīties uz priekšu arī šajā virzienā tieši atkal nosaukuma problēmu dēļ. Cerams, ka Maķedonija izdosies atrast labu risinājumu attiecībā uz nosaukumu, kas apvienot abas puses. Esam dzirdējuši dažādus variantus, bet, diemžēl, neviens uh, no šiem risinājumiem vēl nav bijis pietiekami labs visām pusēm. Cerams, ka drīz kāds risinājums būs rasts un varēs organizēt referendumu Maķedonijā. Taču Neskatoties uz to visu, es gribētu atbalstīt uh, valdību reformu procesā, un cerams, ka šis gads būs savādāks, un nākamgad Maķedonijas izredzes būs daudz labākas un varēs uh, uzsākt sarunas. Paldies! Part in a firearm debate without Greek participation. Šķiet, ka Fīroma nosaukumā diskusijas nevarēs iztikt bez grieķu dalības. Šīrkungs. Paldies priekšādātāji, es vēlētos apsveikt šo ziņojumu, tas ir ļoti labi līdzsvarots un tajā ir pareizi informācija. Es gribētu jo īpaši norādīt uz pirmo punktu, kur jūs aicinājāt komisiju noteikt datumu iestāšanas sarunu uzsākšanai. Tāpat arī gribētu atsaukties uz citiem punktiem šajā ziņojumā - cīņa pret korupciju, tiesiskuma stiprināšana un, protams, arī eh, plašsaziņas līdzekļu brīvība. Iespējams, ka mums vajadzētu kaut kur arī ielikt teikumu par to, ka ir jāaizsargā ārvalstu investīcijas, un jāveicina cauredzamība šajā jomā, jo īpaši ir runa par valsts iepirkumu. Nepiekrītu referentam, ka 24. punktā vajadzētu komentēt to, kādā veidā Maķedonijā ir pieņemts abortu likums. Tas nav Eiropas Savienības kompetencē attiecībā uz nevienu citu valsti nekas tam līdzīgs nav darīts, tāpēc šī varbūt nebūtu īstā vieta, kur to, ko tādu komentēt. Taču visi pārējie punkti šajā ziņojumā nebūs vairs tik būtiski, ja tiks noteikts datums iestāšanās sarunu uzsākšanai, un tieši tāpēc vajadzētu aicināt eh, padomi uh, pārtraukt Grieķijas uzlikto blokādi un uzsākt sarunas. Paldies! Paldies, priekšādētāji! Kā jau norādīja mūsu kolēģi, es vēlētos uzteikt referentu. Viņš patiešām ir ielicis ļoti lielus pūliņus šī gada laikā. Viņš ir devies uz šo valsti neskaitāmas reizes, centies iesaistīties dialogā un centies sniegt savu palīdzību. Es gribētu teikt, ka esmu piedalījies ļoti daudzās diskusijās par šādiem ziņojumiem, par mūsu maķedoniešu kaimiņiem, un šķiet, ka šeit ir tāda kā dežavu sajūta. Parasti, tad, kad tiek pieņemta rezolūcija, Mēs redzam tādu stabilu reakciju no Maķedonijas. Valdības saka, jā, esam pelnījuši sākt sarunas, bet tikai nosaukuma. Mēs neko nevaram darīt. Tā nav mūsu vaina, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos un tā tālāk. Un tā šī politiskā dzīve iet uz priekšu. Protams, eh, kritika ziņojumā ir izteikta, un es to gribētu apsveikt, bet Normālā reakcija ir pavisam savādāka. Viņi saka, jā, mēs esam to pelnījuši, bet nosaukuma dēļ nekas neiet uz priekšu. Uzskatu, ka šeit saskaramies ar lielu izaicinājumu. Esmu centies vairāk kārt skaidrot. Patiešām interesanti, ka šoreiz neviens krieķu kolēģis nav pieteicies runāt, bet parasti tad, kad uh, tiek pieminēts nosaukums, uh, Visi brīnās, kā gan viens nosaukums varētu visu šo procesu tā kavēt. Bet es neredzu nevienu citu jautājumu. Kāpēc šī valdība jau vairākus gadus pieturas pie nacionālas darba kārtības? vai jūs nesat pamanījuši, kas notiek Skopjas centrā, visi šie lielie um, pieminekļi, Skopja 2014, Jā, iespējams, jūs to neesat pamanījuši, jo uh, jūs neesat kaimiņu valstis. Kaimiņu valstu vēsture tiek manipulēta. Paskatīsimies, teiksim, uz Grieķiju, uz Bulgārijas mm, neseno laiku vēsturi. Situācija atkārtojas. Mēs, protams, cenšamies būt kritiski. Kāpēc mēs nevēršamies pret Bulgāriem, kas paziņo, kas, ka ir Bulgāri jūsu valstī. Kas aiz tā visas lēpjas? Pagājuši, kad uz mūsu valdību neviens nenorādīja, ka mēs it kā traucētu iestāšanās sarunu uzsākumam. Tā nebija mūsu valdība, bet kāda cita valdība, taču te ir runa par pavisam vienkāršu uzdevumu uzdošanu Maķedonijai. Un tagad eh, ziņām ir teikts, ka Trīs reizes ir bijušas labas sanāksmes. Īstenībā šajās sanāksmēs maķedonieši turpināja simulēt eh, sanāksmes un dialogu. Nekas nenotika. Vienkārši piemērs. Ja mēs skatāmies uz vēsturiskiem notikumiem, tad mūsu attieksme ir bijusi ļoti konstruktīva. Mēs teicām, jā, labi, aizmirsīsim par to visu un mēģināsim svinēt visus šos datumus kopā ar tautu. Uh, Taču maķedonieši atsakās to darīt, viņi nevēlas to darīt kopā. Kurš tad ir konstruktīvs šajos procesos? Tieši tāpēc šis galvenais jautājums vēl ar vien paliek. Vai nu tiek sāktas sarunas vai nē? Jūs sakāt, tad ir bijušas trīs tikšanās, varētu būt arī 30 tikšanās, taču mēs jūtam, ka no šīs valdības puses nav nekādas vēlmes veidot kompromisu. Attiecībā uz galveno kompromisu Proti, par nosaukumu, protams, par to būtu jāizsakās Grieķiem. Taču šī nacionālistiskā attieksme ir ļoti stabila. Cilvēki, kas ir veidojuši savu reputāciju, balstoties uz pret bulgāru izjūtām pēdējo 40-50 gadu laikā, vēl ar vienu veido politisko pārsvaru Maķedonijā. Un tie, kas veido jaunās nācijas tēlu, protams, viņiem ir tiesības veidot šādu nāciju, tad tomēr jautājums, kāpēc tas ir jādara uz pret bulgāru pamatiem. Kā jau es teicu, jā, valdības mainās, bet šī nostāja nemainās. Iespējams, ka situācija nākotnē būs vēl sarežģītāka. Tieši tāpēc es saku, ka mums vajadzētu turpināt dialogu, mums vajadzētu turpināt skaidrot. Es gribu teikt, ka starp Grieķiem, Bulgāriem, Maķedoniešiem nav īsti nekādu problēmu, bet eh, politiskā attieksme augstākajā līmenī visu laiku rada problēmas, balstoties uz nacionālistiskiem pamatiem. Paldies, Ilčeva kungs, lūdzu izsakieties īsi. Jā, jā, izteikšos īsi, īsāk nekā es varētu sagaidīt, un vienkārši iemesla dēļ. Mana kolēģa Bulgārā Kīrilo viedoklis pilnībā atbilst manējam, taču man ir dažas svarīgas detaļas. Ja Albā tiktu prezentēta šeit savienībā, tad jums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka bulgāru maģedoniešu un iespējams pat serbu uh, viedoklis atbilstu maķedoniešu viedokļiem. Ir vērojamas problēmas attiecībās pareizticīgo baznīcu Skopjē, tāpat arī uh, šis nosaukums rada problēmas ar grieķiem. Kāpēc Balkānu pussalā ir šādas lietas? Tāpēc, ka, kā jau Jevgeņijs teica, te ir runa par jaunu nāciju un jaunu valsti, ko gan nāciju, gan valsti izveidoja 1944. gada augustā. Kā tad rīkoties tālāk? Protams, ir jāatbalsta maķedoniešu sabiedrības centieni. Piekrītu referentam, ka viņi ir pelnījuši mūsu uzmanību, atbalstu un arī zināšanas, lai varētu sagatavoties iestājai Eiropas Savienībā. Taču mūsu padomiem viņiem ir jābūt ļoti konkrētiem, neatlaidīgiem. Pirmām kārtām jābūt racionāliem. Lūdzu, neizaiciniet kaimiņus. Šī ideja par sadaļu atvēršanu, jo īpaši par 23. un 24. sadaļu, kā mēs varam būt pārliecināti, ka viņi izpildīs sadaļu prasības sarunu gaitā, ja Viņi nepilda visvienkāršākās prasības no punktiem, kas jau ir iekļauti bijušajos ziņojumos un rezolūcijās. Viens no šiem punktiem saka, ka viņiem ir jādara viss, kas ir viņu spēkos, lai uh, piedalītos uh, kopīgu vēsturisku datumu svinībās. Oktobrī Albāņi viņus uzaicināja uz semināru, kas runāja par 1913. gada sacēlšanos, taču no Skopijas institūcija puses eh, tika izrādīts boikots. Vēlāk Zinātņu akadēmija norganizēja alternatīvas semināru. Ja viņi tā dara, tad ir skaidrs, ka viņi neizpildīs tos uzdevumus, kas ir jāpilda saskaņā ar parlamenta teikto. Un te ir runa par jau pieņemtu rezolūciju rekomendāciju izpildi. Šajās rezolūcijās ir iekļauti punkti, kuros ir šādas prasības. Tieši tāpēc es nedomāju, ka šo sadaļu atvēršana ko dos, jo tajā sakā parādīsies visas šīs parlamenta prasības. Pēdējais punkts 15. punktā mēs varam lasīt par tā saucamo uh, civilo reģistru. Vai mēs šeit runājam par iespēju aizstāt uh, tautas skaitīšanu, vai mēs uh, likvidēsim tautas skaitīšanu Maķedonijā un pietiks tikai ar reģistriem policijā vai pašvaldībās, tas izklausās jocīgi. Tautas kaitīšana, labi, teiksim, ka tā nav iespējama Maķedonijā diplomātisku un finansiālu iemeslu dēļ, taču vienkārša reģistrēšana noteikti nedarbosies. Mums ir jābūt neatlaidīgākiem. Paldies! Ich weiß nicht, Herr Präsident, warum Sie diese. Es nezinu priekšādātāji, kāpēc jūs tā brīdināt. Es domāju, ka attiecībā uz šo Maķedonijas jautājumu mums vajadzētu beidzot izbeigt diskutēt. Katrai valstī ir ļoti liels progress, un Maķedonija ir panākusi ļoti lielus sasniegumus, jo īpaši attiecībā uz minoritāšu tiesībām. Uh, Tieši tāpēc arī Maķedonija bija viena no pirmajām valstīm, kas šajā reģionā ieguva kandidātu valsts statusu. Parlaments un padomi pieņēma šādu lēmumu, un noteikti, ka tas nebija saistīts ar to, ka sarunas nav atklātas. Visticamāk, tas bija saistīts ar nosaukumu. To zina gan padomē, gan parlaments, gan komisija. Parlaments vairākus gadus pēc kārtas ar lielāku vairākumu pieprasa uzsākt sarunas. Un es varu jums skaidri pateikt, ja decembrī padome neuzsāks sarunas, bet uzsāks sarunas ar Sērbiju, tad tas eh, Balkānos stiprinās izjūtu, ka Eiropas Savienība nav tiesību savienība ar objektīviem kritērijiem, bet gan patvaļīga savienība, kur eh, katrs, kas kaut ko bloķē, var uzstāt uz sava viedokļa ņemšanu vērā, un tā ir ļoti bīstama ziņa šajā gadījumā Maķedonijai. Protams, ka mums ir jāņem vērā kritēriji, taču kritēriji Maķedonijā ir izpildīti daudz labāk nekā lielākajā daļā no citām valstīm, ar kurām mēs eh, nodarbojamies, par kurām mēs runājām šodien un arī citas dienas. Ir skaidrs, ka attieksme pret šo valsti ir skandaloza un tieši tāpēc es ļoti uztraucos par destabilizāciju. Kiril, Kirilova kungs, manuprāt, tas ir cīnisma kalngals, sakot, ka maķedoniešu uh, valdība ar visu ir mierā un vienmēr visu ņem uh, tikai ņem vērā. Šeit nav runa par to, ka Maķedonijas valdība vienkārši samierinātos ar situāciju. Tā ir patiešām vīlusies un sarūktināta gan par Eiropas Savienību, gan par NATO. Par abortiem šeit ir runa par subsidiaritāti, tā ir taisnība, jautājumi par vēsturi. Tos šādā veidā nevar atrisināt. Piemēram, Čehijas republika, tiešām žēl, ka Ročikungs nav klāt, sarunu gaitā uh, izpildīja nāves sodus, tāpat arī vēsture ir bijusi ļoti smaga, bet pašlaik dialogs ar Čehijas republiku ir patiešām ļoti labs. Šis dialogs ir labs tikai tāpēc, ka mēs sadarbojamies kā kaimiņu valstis, un es vienmēr esmu to, uz to uzstājis. Maķedonijas ārlietu politika ir vērsta uz sadarbību. Es arī vēlētos jums atgādināt par uh, procesu, uh, kur tika pieminēts arī prezidents Ivānaus. Tur bija runa par Maķedoniju, Albāniju, Kosovu un Mel Melnkalni, par Višegradas savienības izveidi. Uh, Es nepiekrītu, ka mums vajadzētu risināt šos jautājumus šādā veidā, uh, kā tas parādījās uh, divos pēdējos izteikumos. Paldies! Šis stāsts nekad nebeidzas. Bet, protams, ka tie, kas ir šajā stāstā iesaistīti, vienmēr runā ilgāk nekā tie, kas ir ārpusē. Un, uh, jo vairāk ir šādu dusmu, jo sarežģītākas ir šīs diskusijas. Bieži vien, jo vairāk cilvēku iesaistās, jo diskusijas ir sarežģītākas. Tāda ir šī situācija. Protams, ka e, situācija un šie notikumi ir jāizrunā, bet mums ir vēl jārunā par desmito pantu un par min minoritāšu tiesībām. Kā jau Posāta kungs ļoti pareizi norādīja, te ir runa par uh, vienošanos, bet bieži vien praksē trūkst īstenošanas. Un ir arī grūti pateikt, kāda ir sabiedrība, varbūt viena trešdaļa vai divas trešdaļas ir albāņi, un mēs īsti nezinām, eh, kas aiz tās lēpjas ir ļoti grūti pateikt, kā šī situācija attīstīsies. Vairākums Maķedonijā ir ļoti intensīvs, un ir grūti pateikt, kā tas ietekmē vienu trešdaļu no iedzīvotājiem, kas pieder pie minoritātēm un kas nepārstāv vairākumu viedokli. Protams, ka valsts stabilitāte ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jāatbild. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Understand we've only got about three minutes, so I'll have to... Jā. Es pārstāvu Korbetu kungu. Tad paldies uh, Kukana kungam par sadarbību starp mūsu grupām. Tas tiešām uh, bija ļoti uh, noderīgi šajā politikas jomā. Jā, Fūle kungs. Plūskungs jau norādīja uz galvenām problēmām sākotnējās sarunu fāzē. Tātad eh, juru, runa ir par ticamību, par atslīdēšanu atpakaļ. Mums ir jādod tiešām ļoti spēcīgs signāls par parlamenta nostāju. Eh, Tānaka kungs, nezinu, vai jūs smēķējat, bet jūs teiktais par cigarešu papīru tiešām pilnībā atbilst patiesībai. Jā, es arī, es saprotu šos, eh, šo nostāju, kas mums liedz virzīties uz priekšu, bet mums tomēr ir jāizdara spiediens uz abām pusēm, lai varētu panākt vienošanos, pat ja mēs saprotam šīs jūtas un šo noskaņojumu. Izskanēja komentāri par 24. punktu par reproduktīvām tiesībām. Es ļoti piesardzīgi piegāju šim jautājumam, nekomentējot šo likumu, jo tas nav mūsu kompetencē. Tādēļ mans formulējums ir ļoti piesardzīgs. Mēs uh, uzstājam uz to, ka ir uh, jāīsteno parlamentārā demokrātija šai valstī, nodrošinot atbilstošu likumu pieņemšanas procesu. Varbūt uh, mēs kopīgiem spēkiem varam rast arī kādu labāku risinājumu. Esmu gatavs ar jums sadarboties. Uh, pateicos arī Kirīlova kungam par viņa laipnajiem vārdiem, kad viņš arī, kā viņš norādīja, ka valdība apgalvo, ka visi esot kārtībā, bet Es to nesaku, es saprotu, kāda ir izaicinājuma, mums ir bijuši detalizētas sarunas par šiem jautājumiem. Tagad uh, es pilnībā piekrītu, ka provokatīvi paziņojumi un provokatīva rīcība nevienam nenāk par labu. Un es uh, piekrītu maniem kolēģiem, kurus to norādīja. Es gribētu teikt, ka mani punkti atspoguļo Bulgārijas vēstnieka teikto par šo mītiņu garu un, un, un virzību, bet, protams, pastāv domstarpības starp valsts vadību un Bulgārijas valdību par šīm svinībām, un es aicinu mūsu uh, bulgāru draugus un šīs valsts valdību tomēr vienoties par kaut kādiem jautājumiem, kuros, kuros ir iespējama vienošanās. Tas nāktu par labu. Un jāsaka, esam saņēmuši pilnīgi nesamērīgi lielu skaitu grozījumu no bulgāru kolēģiem, un es aicinu īstenot konstruktīvu pieeju, norādot uz pozitīvu at attīstību, nevis pastāvīgi visu kritizējot. Esmu gatavs sadarbībai arī šajā jautājumā. Un mūsu rezolūcijā mēs aicinām veikt uh, pasākumus uh, un uh, noslēgumā gribu teikt, ka piekrītu Poselta kungam. Manuprāt, viņa teiktais bija ļoti būtisks par šo iespējamo sadarbību. Un Broka kungam gribu teikt, jūs noteikti atceraties no maniem iepriekšējiem ziņojumiem, kur bija pausts pras, prausta prasība vietējām komitejām nodrošināt atbilstošus resursus, lai tās varētu strādāt. Un esmu paredzējis arī iesniegt grozījumus par uh, pamat uh, nolīguma otro fāzi un tās īstenošanu. Es piekrītu jūs paustajām bažām, bet uh, es domāju, ka gala versijā būs atspoguļoti visi šie jautājumi, un vēlreiz pateicos visiem kolēģiem, kuri ar mani sadarbojās. Herzien dank. Paldies. Termiņš ir 10. Eh, decembris, 2018. Līdz ar to tagad varam pievērsties eh, nākamajam darba kārtības punktam un sveikt mūsu vidū komisāri Georgievu. Viņa ir pie mums ieradusies un Šī tikšanās tiek organizēta kopā ar DV komitejas pārstāvjiem. Eva Žulī vadīs šo sanāksmi kopā ar mani. Jūs zināt, ka viņi ir atbildīga par starptautisko sadarbību, par palīdzības koordinēšanu un reakciju uz krīzēm. Tas nozīmē, ka dažkārt eh, viņai ir ārkārtīgi daudz darba. Uh, Ja es domāju par Filipīnām, par Sīriju, par to, kas notiek Centrālā Afrikas Republikā, mums ļoti bieži ir jārunā par šādiem jautājumiem, un es domāju, ka mēs eh, varam redzēt, ka 100-140 tūkstoši cilvēku brīžiem iet bojā. Mēs zinām arī, cik daudz cilvēku ir nometnēs. Uh, Eh, ārpus Sīrijas un arī pašā Sīrijā, tāpat arī ir jādomā par humanitārajiem koridoriem, palīdzības sniegšanai, tāpēc es domāju, ka mūsu institūcijām ir ļoti daudz darba un tās ir pelnījušas mūsu atbalstu. Tieši tāpēc esmu ļoti pateicīgs, ka jūs esat šeit klāt, lai varētu šīs problēmas mums attainot. Un tāpat arī es gribētu dzirdēt, kā mēs varētu jums palīdzēt, kur jūs saskatāt šādas vajadzības bet ir skaidrs, ka šeit nav runa tikai par kontroli, bet arī par politisko stabilitāti un destabilizāti. Tātad vienlaicīgi mums ir jādomā gan par humanitāriem, gan par strateģiskiem jautājumiem. Mūsu abām uh, komitejām, arī Žalīkundas komitejai, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Ļoti labprāt uh, došu vārdu komisārai, bet vispirms uh, izteiksies uh, Žalīkundze. Chère Madame Georgieva, Godātā Georgievas kundze, man ir liels prieks jūs uh, uh uzņēmt mūsu vidū, lai organizētu kopīgu diskusiju par Sīriju un Centrālu Āfrikas Republiku. Kā jūs zināt, augustā mums notika diskusija par šiem pašiem jautājumiem mūsu komiteja, bet šajā uh, laikā situācija abās valstīs ir pasliktinājusies, un e, mēs ar lielu interesi uzklausīsim jūs sniegto jautājumu par situāciju šais valstīs. Ir uh, praktiski neiespējami humanitāro organizāciju pārstāvjiem nokļūt šais valstīs un sniegt absolūti nepieciešamo humāno palīdzību. Atsevišķos šo valstu daļās uh, bats tiek izmantots kā uh, cīņas ierocis. Centrāla Āfrikas Republikas krīze ir bijusi aizmirsta krīze, bet tagad tur atkal ir aktivizējušās uh, nemiernieku grupas, kas ir gāzušas pagājušā šā gada pavasarī valdību, un tagad 5 miljoni cilvēku cieš no šīs humanitārās krīzes, no valdības uh, trūkuma un pārvaldības trūkuma, un jūs ļoti aktīvi darbojaties šajās valstīs, un es par to jums pateicos. Eiropas Savienība ir piedalījusies reģionālos centienos stabilizēt šo valsti un tās valdību. Diemžēl ar šiem centieniem nav pieticis. ANO ASV, Eiropas Savienības valstis norāda uz to, ka ir izveidojusies pirms genocīda situācija šais valstīs, un mums ir jādara viss iespējamais, lai novērstu šādu genocīdu. 6000 zilo ķiveru ir izveid, izvietotas Centrāla Āfrikas reģionā, un Francija ir izveid, novietojusi šajā valstī 1000-1500 uh, karavīru. Galvenās šīs situācijas cēlonis ir galēja nabadzība. Mums ir jāstiprina atbalsts uh, šim, uh, šai valstī, veidojot stabilu demokrātisko situāciju un uzlabojot valsts iedzīvotāju dzīves apstākļus līdzekļus. Šī valsts atrodas 180. vietā no 187 valstīm attīstības indeksa ziņā. Centrāla Āfrikas republikā ir steidzami jārisina politiskā, jāpārvar politiskā krīze un humānā krīze, bet šādas uh, krīzes uh, plosās arī Filipīnās, Nepālā, Centrāla Āfrikas republikā un Sīrijā. Un šajā val, Centrālā Afrikas Republikā vēl pastāv genocīda draudi. Mums ir steidzam jādara viss, lai to šos draudus novērstu. Es vēlreiz sveicu jūs, Georgievs kundze, mūsu vidū. Tagad vārds jums, Georgievs kundze. Uh, thank you very... Liels paldies Broka kungam un Žalī kundzei par ievadvārdiem, ko viņa teica uh, mūsu šīs dienas diskusijā par Sīr, krīzi Sīrijā un Centrāla Āfrikas Republikā. Šīs ir divas valstis, divi konflikti, kas ir absolūti atšķirīgi. Sīrijā ir visdramatiskākā humānā katastrofa pēdējo desmitgažu laikā Uh, šai krīzei plašsaziņas līdzekļos tiek uh, pievērsta liela uzmanība, tā ir uzmanības centrā, bet no otras puses Centrāla Afrikas Republika ir simbols uh, aizmirstas krīzes, aizmirstas valsts simbols. Uh, bet šīs abas valstis un šīs divas krīzes no otras puses ir ļoti līdzīgas gan mēroga ziņā, piemēram, tagad Sīrijā vairāk nekā desmit miljoniem cilvēku ir nepieciešama humānā palīdzība centrāli. Āfrikas republikā no 4,6 miljoniem iedzīvotāju 4,6 miljonus šī krīze skar, un abās šajās krīzēs pastāv potenciāls destabilizēt visu reģionu. Tāpat arī no abām krīzēm mēs varam gūt līdzīgas mācības par to, kas notiek tad, ja starptautiskā sabiedrība neiesaistās agrīnā fāzē krīzes risinājumā. Un pirms es pārēju pie šiem divām krīzēm detalizēti, es gribētu, Brokkungs, pastāstīt par situāciju Filipīnās patiešām uh, uh, uh, tā ir dramatiska dabas katastrofa, bet tai pašā laikā arī šajā krīzē Eiropas Savienība aktīvi un devīgi iesaistījās un tas viss tika darīts ļoti koordinētā veidā. Esmu apmeklējusi 16. novembrī Filipīnas Taklobanu Uh, nedēļu pēc šīs katastrofas uh, situācija bija ļoti dramatiska. Mēs varējām uh, redzēt, kāda bija atšķirība starp tiem reģioniem, ko taifūns nebija skārs, un tiem reģioniem, ko taifūns bija izpostījis. Tas bija kā elle un paradīze, ja salīdzinu šīs zonas. Es tai pašā es eh, ļoti jūtu līdzi cilvēkiem, jo eh, šī izpostītā zona ir tik plaša, ka ir ļoti grūts uzdevums sniegt palīdzību visiem cietušajiem. Bet tā pašā laikā Eiropieši vēlreiz pierādīja savu apņēmību izrādīt solidaritāti, sniegt palīdzību citām valstīm grūtā brīdī. Mēs pirmās uh, komandas ieradās Filipīnās nākošajā dienā pēc katastrofas. Tas bija sestdienā. Un sēdien mēs jau pieņēmām galvenos lēmumus. Uh, mēs nosūtījām Bēļģijas civilās aizsardzības vienību uz Taklabanas uh, rajonu trīs dienas pēc katastrofas. Tā bija pirmā starptautiskā vienība, kas sniedza medicīnisko palīdzību un nodrošināja ūdens attīrīšanu kopā ar vācu mediķu komandu. Mēs esam piešķīruši vairāk nekā 120 miljonu apmērā humāno palīdzību kā Eiropas uh, Savienība un 15 dalību valstis ir nodrošina palīdzību uz vietām, tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Tā ir pirmā reize, kad mēs rīkojamies pēc ārkārtas reaģēšanas centra izveides. Un uh, Tas mums palīdz koordinēt Eiropas Savienības sniegto palīdzību. Mūsu rīcība ir uh, uzskatāma, un mēs novēršām to, ka daži saņem palīdzību divreiz, un citi nesaņem vispār nekādu palīdzību. Mēs pārstāvam dažādas valstis, un mēs uh, varam apliecināt, ka mēs palīdzam tiem, kam tiešām ir šī palīdzība nepieciešama. Bet tagad es vēlos atgriezties pie situācijas Sīrijā un Centrāla Āfrikas Republikā. Tā, eh, tā, eh, tagad politiskais konteksts. Džen, Ženēvas otrā tikšanās notiks 22. janvārī, tātad šis datums ir zināms, un mēs ļoti ceram humanās palīdzības sniedzēji, ka tas palīdzēs veidot ceļu uz mieru uz miera procesu, bet mēs tai pašā laikā apzināmies, pat ja saruna Ženēvā notiks veiksmīgi, tad uh, humānā, uh, humanitārās sekas ir tik plašas un tik dramatiskas, ka tās pastāvēs vēl 2014. un 2015. gadā. Tās vēl nebūs pārvarētas pēc šīs krīzes. Mūs satrauc trīs jautājumi galvenokārt. Pirmkārt, uh, ietekme, kāda šai krīzē ir Sīrijas iekšienē, uh, skarot iedzīvotājus, bet tai pašā laikā ir ļoti grūti arī nodrošināt palīdzību cietušajiem, ir grūti iekļūt Sīrijā un strādāt tur. Uh, humanās palīdzības sniedzēji uzskata, ka ir ievērojami jāuzlabo piekļuve uh, Sīrijā, Sīrijas iekšienē tiem, kam ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā ciešanas turpināsies, uh, mirs bērni un turpināsies bēgļu plūsma uz kaimiņu valstīm, un šis process vēl var pātrināties. Otrkārt, mūs īpaši satrauc krīzes ietekme uz neaizsargātākajām grupām - sievietēm, bērniem, gados veciem cilvēkiem. Runājot par bērniem, mēs tagad uh, saskaramies ar ļoti drūmu realitāti, ka situācija ir līdzīga kā pēc konflikta Somālijā ir uh, zudusī paudze, notiek radikalizācija. Iet bojā bērni un arvien lielākā skaitā bērni iet bojā no ieročiem, bet arī no ārstējumām slimībām mirst badā. Un arī ir uh, ļoti daudz iespēju zaudēts. Šī situācija ir dramatiska. Šajā valstī savu savukārt savulaik 97% zēnu un 96% meiteņu gāja skolā, un tagad vairāk nekā 2 miljonu cilvēku bērnu vairs neiet uz skolu, un arī bēgļu bērnu Eh, situācija ir dramatiska. Divas trešdaļas no bērniem vairs neapmeklē skolu. Treškārt mūs ļoti ietekmē arī tas, eh, kā šī krīze iet, eh, at, skar kaimiņu valstis Libānu un Jordāniju. Ir jāveic stabilizācijas pasākumu šais valstīs, jo pretējā gadījumā sekas būs dramatiskas gan šo valstu iedzīvotājiem, gan mums Eiropai Mēs uh, prognozējam, ka bēgļu skaita pieaugums uh, Libānas sabrukuma gadījumā mēs uh, lūdzam Dievu, lai tas tā nenotiktu, bet ja šāda situācija rastos, tad Eh, būtu sagaidāms liels eh, bēgļu pieplūdums Eiropā. Mēs jau tagad konstatējam bēgļu pieplūdumu Eiropā arī eh, manā valstī Bulgārijā ir ievērojami pieaudzis robežu šķēsojošo bēgļu skaits Eh, pagājuši piekdien kopā ar ANO bēgļu komisāru Antonio Gutjeres mēs apmeklējām eh, Bulgāriju, lai izvērtētu, kādu atbalstu varētu sniegt eh, no komisijas kopā ar komisāru Malmströmu. Bet tātad, ko mēs prognozējam raugoties nākotnē? Diemžēl nevaru jums apsolīt vai teikt, ka ir pozitīvas prognozes pagaidām, diemžēl, mēs nekādus uzlabojumus nesaskatām. Bet gluži pretēji saskatām pastā, pakāpenisku situācijas pasliktināšanos vai ir pat iespējama strauja pasliktināšanās vai ko varētu izraisīt vai no nu neparedzēta notikuma Sīrijā vai arī Eh, kā es norādīju, kas varētu notikt Libānā, ja Libāna nespēs tik galā ar eh, bēgļu plūdiem. Un kā es norādīju, 2014. gadā būs masīva nepieciešamība pēc humanās palīdzības. Tagad, ko mēs darām, ko mēs esam paredzējuši darīt? Mēs strādājam trīs jomās. Pirmkārt, palīd, eh, turpinām savākt, vākt eh, naudu, kas ir nepieciešami uh, palīdzības sniegšanai uh, bēgļiem. Esam savākuši 2,2 miljārdus līdz šim brīdim, snie, lai sniegtu humano palīdzību Sīrijā un kaimiņu valstīs. Tāpat sniedzam atbalstu Libāņu un Jordāniešu kopienām, kas uzņem bēgļus. Mums būs vairāk jādara vēl nākotnē. 18. decembrī Briselē notiks pasākums, lai mobilizētu citus palīdzības sniedzējus, lai uh, nodrošinātu finansējumu 2013. gada pasākumiem, un šīs vajadzības ir ļoti lielas. Tur Otrakārt, mēs lielā mērā koncentrējamies uz piekļuvi. Mēs visu laiku stāvam un tātad uz frontes līnijas tā teikt, un mēģinam ietekmēt uh, abas puses, gan valdību, gan arī opozīciju, lai nodrošinātu papildus piekļuvi. Un mēs lielā mērā aicinam arī ANO drošības padomu pieņemt rezolūciju šajā jautājumā. Mums ir arī prezidenta paziņojums, uh, Tomēr mums vēl aizvien nav saistoša piekļuves rezolūcija. Un tas ir jādara, tas ir jāpanāk, jo nauda nekādu ietekmi ne, nenodrošina, ja nav piekļuves cilvēkiem. Treškārt, mēs mēģinām rast veidus, kā mēs varam panākt efektīvāku sadarbību saistībā ar palīdzības sniegšanu, sadarbojoties ar ANO kā arī humanitāro, tātad humanitārās palīdzības sniedzējiem. Un strādājam arī šajā jaunajā augsta līmeņa kontaktgrupā. Tā ir darba grupa, kas var sasaistīt, savest kopā valstis no attiecīgā reģiona, no, un arī tātad pastāvīgās uh, drošības padomes biedru valstis un arī Eiropas Savienību, lai mēs kopīgi uh, nodrošināt kopīgus darba centienus. Un šajā kontekstā mēs vien, arī vēl aizvien lielākā mērā strādājam pie tā, ka mums bija birojas Damaskā savukārt, tas tika slēgts savulaik, tagad tas atkārtot uzsāks darbību. Un nobeigumā vēl kāda svarīga lieta, mēs šobrīd mēģinam um, strādāt pie šīs zudušās paudzes un strādāt par labu Sīrijas bērniem. Mēs kopā ar UNICEF esam uzsākuši iniciatīvu bez zudušās paudzes, un tās mērķis ir palīdzēt cilvēkiem. Arī Barozo kungs palīdz mums darbā, jo radikalizētā jaunatne Sīrijā nav tā jaunatne, kas uzcels no jauna valsti, bet šī jaunatne var nākotnē radīt papildus drošības apdraudējumu Eiropai. Mēs lielā mērā, tieši tāpat kā vienmēr, esam rēķinājušies un arī nākotnē rēķināmies ar jūsu atbalstu. Jo ceļš būs grūts, to mēs zinām. Un pavisam īsi par Centrālāfrikas Republiku beigās. Kā jau jūs minējāt, Žalī kundze, es esmu divreiz bijusi um, republikā šogad. Un jāsaka, ka šī valsts valsts, um, pasauli tai nav pievērsta pietiekam lielu uzmanību, un tas tā turpinās no nu jau pārāk ilgu laiku. Krīze, kas savulaik tur bija novērojama, ir pārvērtusies par milzu traģēdiju kopš apvērsuma un kopš Seleka ir uh, pārņēmis valsts vadību. Es valstī redzēju milzīgus marodierisma tsunami, pat teikt, un uh, cilvēkus, kas slēpās krūmos un mežos, lai paglābtos no tādu nejaušu, nejaušiem uzbrukumiem. Cilvēktiesības tur tiek pārkāptas milzu apjomos, cilvēki tiek nogalināti, spīdzināti, izvarošanas notiek, un Bangī um, galvaspilsēta ir ļoti sliktā situācijā, tomēr um, tur vismaz ir kaut kāda pārvaldības ideja vai sajūta, kaut kāda kārtība tur ir. Bet kas notiek ārpus bankī, tur pārvaldība un valdība ir pazudusi vispār. Algas netiek izmaksātas mēnešiem ilgi, mēri dodas uz galvaspilsētu, un sabiedrībai sniegtie pakalpojumi ir tikai tie, ko sniedz humanitārās atbalsta organizācijas. Un vēlētos patiešām uzteikt humanitārā atbalsta sniedzējus par to, ka viņi iestājas par šiem ļoti mazais sargātajiem cilvēkiem, neskatoties uz risku. Um, arī pavisam nesen ir bojā, bojā gājuši divi šie palīdzības sniedzēji, un neskatoties šiem grūtībām, atbalsts tiek vēl aizvien sniegts. Un, ja paraugamies uz problēmas uh, kodolu, tad ir divas lietas, kas rada milzu apdraudējumu. Pirmkārt, šī valsts pirmo reizi ir saskārusies ar um, nogalināšanu un cīņām starp reliģiskām grupām. Ministra Fabijos jau ir runājis par to, ka pastāv reāls genocīda risks, un es viņam varu pilnībā pievienoties. Uh, valsts, kurā cilvēki ir uh, dzīvojuši plecu pie pleca bez cīņām, šobrīd sadalās starp musulmaņiem un kristiešiem. Vairums uh, Selekas um, komandieru ir musulmaņi, daudz no viņiem ir iebraukši no citām valstīm, un šādas cīņas starp reliģiskām grupām, tiklīdz tās aizsākas, mēs mūsu pieredzē citās valstīs jau rāda, ka ļoti grūti ir šo procesu apturēt un griezt par labu. Uh, Un šāds scenārijs um, ir iespējams arī Centrāla Āfrikas Republikā šobrīd. Ko tad mēs varam darīt un ko, kā nepieļaut Ruandas scenāriju? Eiropas Savienība koncentrējas un mēģina sniegt uh, humanitāro atbalstu, uh, finansējumu. Šobrīd uh, uh, humanitāra atbalsts sniedzēja saka, nav problēmas ar naudu, bet ir problēmas ar reāli zinošiem, kvalificētiem cilvēkiem uz vietas. Bet mēs pilnībā varam piekrist, ka pirmā prioritāte Centrālāfrikas Republikā šobrīd ir drošība. Un drošību var atjaunot tikai tad, ja, liek, ja mēs palielinam mieru uzturētāju skaitu valstī. Mieru uzturētāji, kas būtu tur, lai aizsargātu sabiedrību no briesmīgām lietām. Un šie paši miera uzturētāji ļautu mums nodrošināt piekļuvi, sniegt humanitāro palīdzību sabiedrībai. Otrakārt, ir patiešām būtiski, lai būtu izveidots politisks process, kas novestu pie vēlēšanām un šādas normālas situācijas atjaunošanas valstī. Un tādēļ mums ir nepieciešama starptautiskā sadarbība, iesaistīšanās katru dienu. Ir būtiski, lai humanitārā atbalsta sniedzēji iesaistīto šajā procesā un pieturētos pie konkrētas ceļa kartes un nodrošinātu vēlēšanas 2015. gada sākumā. Treškārt, ir, mums ir jābūt atklātiem pašiem savā priekšā, ka Centrāla Afrikas Republika ir kļuvusi un bijusi šādā bāriņu statusā krietni par ilgu. Atbalsts, atbalsta apjoms ir um, līdzīgs, kā to saņem Kiribas, bet Centrālā Afrikas Republika ir jāmaina pieeja, un mums ilgtermiņā ir jāatbal, jāsniedz atbalsts, jo, kā jau Žalīkundze teica, tad šāda attīstība vislabāk spēja nodrošināt noturību pret konfliktiem un cita veida katastrofām. Noveigumā vēl kāds būtisks elements. Jāsaka, nav vēl um, pilnīgi zudis gadījums Centrālā Afrikas Republikas. Domāju, ka mēs varam panākt pārmaiņas, ja pieņemsim konkrētus lēmumus un uh, turpmāko mēnešu un gadu gaitā pieturēsimies pie šiem lēmumiem. Mums ir bijusi patiešām izcila sadarbība ar ārējās darbības dienestu, kolēģiem attīstības jomā, un varu teikt, ka mēs visi tiešām esam apņēmušies mainīt Centrālāfrikas Republikas likteni. Un tā kā es minēju mūsu sadarbību ar ārējās darbības dienestu, nobeigumā gribētu vēl minēt, ka mūsu pieredze un pagātne attiecībā uz rīkošanos krīzes situācijā uh, krīzes situācijās norāda, ka mums ir jādefinē humanitārās palīdzības loma tai visaptvarošajā pieejā, par ko jūs diskutējat, veidojot Eiropas Savienību. Un mēs um, nonācām pie trīs vārdus garas definīcijas. Iekšā, bet ārā, tā teikt. Mēs Tas nozīmē, ka mēs rūpīgi vērtējam situāciju, jo galu galā šī humanitārā palīdzība tiek sniegta uh, šeit, šeit pat uz vietas, bet no otras puses lēmumi par um, humanitārās palīdzības sniegšanu tiek pieņemti balstoties uz neitralitātes, objektivitātes, neatkarības principiem, un tādējādi mēs varam nonākt šajās vietās, kur neviena cita nav, kā piemēram Malī, Ziemeļos vai arī Centrālā Afrikas Republikas lauku reģionos vai arī Sīrijā, Sīrijas iekšienē. Esmu patiešām pārliecināta un no sirds varu teikt, nu, jāsaka, gan komisijā iespējams nākamgad vairs nebūšu, bet mūsu Eiropā izvēlētā pieeja, tātad palīdzības sniegšana gan iekšpusē, gan arī no ārpuses, tas darbojas gan šajās valstīs, gan arī no mūsu puses kā atbalsts un šī maigā vara. Paldies! come the commission of your... Liels paldies! Nākamreiz noteikti pārunāsim šos lēmumus gan ar jums, gan arī ar valstu valdību. Dikaize, kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu gatava tāpat kā jums runāt ar Bulgārijas valdību, lai mēs varētu paturēt Georgievas kundzi kā komisāri. Bet tagad vēlos uh, pievērsties valstī, ko labāk pārzinu. Um, ne jau tādēļ, ka tā būtu uh, uzmanības centrā, bet nu, es to pārzinu labāk, un tā ir Sīrija. Man ir pāris jautājumu. Pirmais ir tāds, varbūt tāds it kā muļķīgs jautājums, bet jautājums par statistikas datiem, par nāves un uh, slimību statistiku, nāves gadījumu un slimību statistiku bēgļu vidū. Aptuveni pirms trim nedēļām apmeklēju Sīriju un Libānu, un kad es uzdevu jautājumus uh, augstākajām bēgļu komisariātam par to, cik uh, cilvēku mirst, tā skaitā Libānā man teica, mēs esam pārslogoti, mums vairs nav laika apkopot statistikas datus, un tas mani satrieca, jo mēs zinām, ka ziema tuvojas un ka ziema nogalinās tikpat cilvēku, ja pat ne vairāk, kā bombardēšanas, kā karš. Un mēs saskaramies ar tādu humanitāro katastrofu, ka mēs pat vairs nespējam to dokumentēt. Un medi, ārsti bez robežām man apliecināja to pašu. Tātad es uzskatu, ka mums ir jānodrošina vismaz apkopot statistikas dati, lai redzētu, kā situācija attīstās. Otra lieta. Jums ir pilnībā taisnība, kad jūs sakāt, ka humānās palīdzības sniedzēji nav politiķi, ka viņi darbojas citā jomā. Tagad ir trīs uh, tādas virzība nedaudz pozitīvā virzienā, proti ķīmisko ieroču likvidāciju. Varam cerēt arī, ka Ženēvas sarunas pavirzīsies uz priekšu un trešā nedaudz pozitīvā attīstība ir šī humanās palīdzības sniegšana. Uh, jautājums, kā jūs varat saņemt vīzas, kā jūs varat strādāt uh, uz vietām un kur ir šie galvenie šķēršļi, vai tā ir pati situācija, vai valdība rada šķēršļus, vai arī šie nemiernieki rada šķēršļus, jo tur darbojas divas nemiernieku grupas, un ja vēlaties apmeklēt viņu reģionu, tad ir jāved tieši sarunas ar nemiernieku grupējumiem. Un pēdējais jautājums, ņemot vērā ziemas iestāšanos, ja vai jūsu minētais finansējums spēja apmierināt vajadzības un kādā mērā mēs uh, iznāk jau tā, ka ir jāapspriež, kurai ģimenei var palīdzēt, kurai nevar palīdzēt, un patiesībā šajās bēgļu nometnēs ģimenes cīnījās par uh, piekļuvi palīdzībai un kaut kādas humanās palīdzības saņemšanu. Tās ir tādas uh, reālas lietas, uh, reāli fakti. Un pateicos jums par jūsu veikumu. Gracias, presidente. No, gracias. Milāna Monakungs. Paldies. Es arī vēlētos pateikties Georgievas kundzei par uh, to, ka viņi varēja ierasties pie mums uh, šajā pēcpusdienā un pastāstīt par situāciju. Man būtu divi jautājumi. Pirmais. Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir lielākie donori Sīrijas krīzē, kuras citas valstis arī palīdz, jo īpaši šeit gribētu runāt par Arābu valstīm - Katāru, Saudi Arābiju vai apvienotajiem Arābu Emirātiem. Vai šīs pagātās valstis arī palīdz uzlabot humanitāro situāciju? Un otrais, iespējams, tas īsti neietilpst jūsu kompetencē. Jaunais, jaunās attiecības starp ASV un Krieviju un par ķīmisko ieroču atbruņošanos. Tāpat arī kādas ir eh, šīs attiecības ņemot vērā nesen Ženēvā panākto vienošanos ar Irānu. Vai jūs uzskatāt, ka Ženēvas tikšanās ar Sīriju ir realitāte, vai varētu kādā veidā uzlabot piekļuvi humanitārajai palīdzībai Sīrijā? Vai šis jaunais politiskais klimats starp lielvarām Vai tāds tiešām eksistē? Paldies. Paldies, Šākis kundze. Paldies, eh, paldies arī komisārei par eh, ļoti sirsnīgajiem vārdiem, kā vienmēr. Man ir trīs jautājumi. Vai jūs varētu pastāstīt, kas jūsuprāt ir pats lielākais šķērslis uh, ANO rezolūcijai par humanitāro palīdzību? Un arī, vai jūs varētu mazliet pastāstīt par drošības apdraudējumu veselības medicīnas darbiniekiem Sīrijā. Un vai jūs sagaidāt eh, kaut ko no Ženēvas attiecībā uz eh, humanitāro palīdzību, vai vispār ko jūs sagaidāt no Ženēvas? Thank you, Chair. Uh... Paldies. Georgievas kundze, in but out ir princips, kuru es svērdēju ļoti augstu, taču uzklausot savus kolēģus un paskatoties arī uz saviem jautājumiem, saprotu, ka tas ir ļoti sarežģīti. Mēs mēģinam rast risinājumus, mēs nevēlamies apstāties pie tā, kā uzlabot humanitāro palīdzību, taču pieturēšos pie šī ļoti svarīgā principā, proti ir jādabū humanitārajā palīdzība un nevajag to visu politizēt, jo politizējot neko vairs nevarēs panākt. Es zinu, ka jūs esat uh, tikusies ar Sīrijas bēgļiem Bulgārijā pavisam nesen. Jūs runājāt arī ar etniskiem kurtiem. Varbūt jūs varētu pastāstīt eh, mazliet vairāk par to, kā Eiropas Savienība risina Sīrijas bēgļu krīzi. Tātad te ir runa par sīriešiem, kas nokļūst Eiropas Savienībā, un sīriešiem, kas ir um, eh, ieguvuši pajumu tikai viņu valstīs. Varbūt jūs varētu arī īsāk, sīkāk pastāstīt par Palestīnas sīriešu bēgļiem, kas atrodas ļoti smagā situācijā. Esam novērojuši, ka ir ļoti daudz šādu palestīniešu sīriešu, kas cenšas nokļūt Eiropas Savienībā. Par Centrālā Afrikas Republiku Jūs minējāt, ka jūs saskatāt iespējas uzlabot situāciju un strādāt eh, pie vēlēšanu anomālijas. Es uzskatu, ka šī valsts ir saskārusies ar ļoti lielām grūtībām ļoti ilgu laiku. Kad eh, Salaka nokļuva galvaspilsētā, tad eh, Dienvidafrikāņu karaspēks eh, vispār vairs nespēja paveikt savu darbu, viņi bija absolūti pārsteigti. Īsti nav skaidrs, ko viņi vispār mēģināja tur izdarīt. Šai valstī apkārtē ir pilns ar valstīm problēmām. Lords Resistance armija uh, eh, Konijas atrodas šajā valstī. Es ļoti labi saprotu, kāda ir situācija. Uh, Es gribētu zināt, eh, vai 2015. gads būtu saistāms ar vēlēšanām. Chairman, this is a great moment to be called before Charles Tannock. I have to recall that. <laughs> Man ir dots vārds pirms Čārlza Tanoka, tas kaut kur būtu jāatzīmē. Priekšādātāji, liels paldies par uh, Eh, jūsu teikto. Man ir pavisam vienkāršs jautājums. Tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, tad vienmēr es saku, ka mēs esam maksātāji, ne spēlētāji, payers, not players. Es ļoti augstu novērtēju jūsu darīto humanitārās palīdzības jomā, bet cik tālu mēs varēsim tikai sniegt un sniegt šam humano palīdzību, nesakot šiem iesaistītiem cilvēkiem, ka viņiem ir jābeidz tas, ko viņi dara, jo savādāk mēs nekādu naudu vairs nepiešķirsim. Uh, Maniem vēlētājiem tas jau ir līdz kaklam. Esmu pārliecināts, ka arī citiem ir tāpat. Protams, mums ir jāsniedz humanitārā palīdzība, bet ir jādod dots pret dodu, jo, ja jūs uh, nebeigsiet to darīt, tad vairs nesaņemsiet naudu. Žolī kundze. I want to thank you very much, madam. Lielas paldies, uh, Georgievas kundzei, par jūsu sniegto informāciju. Es eh, gribētu jums jautāt, ko jūs domājat par dalību valstīm, kas neievēro direktīvas par bēgļiem un atvēra robežas? Ko jūs domājat par Franciju, kas uzņēma 500 uh, eh, sīriešus, kad mums jau ir miljoniem bēgļu? Vācija 6000 ir uzņēmusi Zviedrija, kurai ir mazāk par 10 miljoniem iedzīvotāju, ir uzņēmusi 17 tūkstošus. Vai te nav runa par mūsu pašu direktīvu neievērošanu? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora komisāra. Paldies, priekšādātāji. Vēlētos uzsvērt uh, situāciju attiecībā uz palestīniešu bēgļiem. Viņi paši jau ir trimdā. Viņiem ir ļoti grūti panākt to, ka viņus vispār kādā valstī akceptētu. Viņi nevar atgriezties Palestīnā, nevar atgriezties Izrēlā. Viņiem ir ļoti grūti nokļūt arī Eiropas Savienībā, jo viņiem netiek piešķirts bēgļu status. Tas nozīmē, ka viņi ir tādi kā trimdinieki, nevis bēgļi. Attiecībā uz sīriešiem vajadzētu ņemt vērā, ka ir jāpalīdz visiem cilvēkiem, un palestīniešu situācija šajā sakarībā ir daudz smagāka.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 skaidro pārskatu par uh, Sīrijas un Centrālā Afrikas Republikas krīzēm un ar uh, tām saistītajām problēmām. Ir nepieciešama humanitārā palīdzība Sīrijas iedzīvotājiem, bet es tai pašā laikā vēlos pievērsties uh, šīs pašas problēmas citiem aspektiem un runāt par sīriešu bēgļiem patiesībā mums būtu sev jāuzdod jautājums, kā tas ir iespējams, ka Eiropas Savienība koordinē šo bēgļu plūsmu uz citām valstīm. Kā mēs palīdzēsim šiem bēgļiem, kā mēs um, uh, nodrošināsim viņu izglītību un uh, veselības aprūpi un kā mēs sniegsim palīdzību bēgļiem uh, valstīm, kuras uzņēm šos bēgļus. Tas ir visiem uh, zināms noslēpums, ka ir ļoti nopietnas problēmas šai sakarā, un tas skar arī Eiropas valstis. Ilčevkungs, paldies. 22. janvārī Georgievs kundze Lībe komitejas delegācija, kuras sastāvā būs dažādu politisko grupu pārstāvi, apmeklēs Bulgāriju. Mēs dosimies uz uh, ro Turcijas robežu, apmeklēsim arī Turciju. Uh, un apmeklēsim bēgļu centrus un nometnes. Kādu padomu jūs mums dotu, kam mums būtu jāpievērš īpašu uzmanību? Otrakārt, jūs runājāt par tā saucamo maigo varu. Vai pēc jūsu domām būtu iespējams izmantot šo maizo, va, maigo varu pret tiem, kas izmanto rupju varu lai tie atkāptos, jo šeit es domāju ne tikai par ASV, bet arī par Ķīnu un Krieviju. Mums būtu jāpanāk, lai viņi saprastu, ka šajā reģionā notiek traģēdija un ka ir jārēģē. Paldies, Tēnakungs! Sīrija ir tiešām nomācoša, šokējoša situācija attiecībā uz cilvēku tiesību situāciju. Snaiperi tēmē uz bērniem un tos nošauj. Tāpat ir apgalvojumi, ka izvarošana tiek izmantota kā ierocis šai karā un tas mums sasauc atmiņā Kongo Demokrātisko republiku un tur uh, piedzīvotos notikums pirms pāris gadiem. Un, protams, Krievijas un Ķīnas loma ANO drošības padome arī ir uh, tikai nožēlas vērta, ka bloķēja kādu rezolūciju pieņemšanu. Un tā saucamās draudzīgās valstis, uh, Turcija, kas ir kandidāta valsts Katāra un Sauda Arābija eh, piegādā ieročus ekstrēmām, eh, ekstrēmiem eh, grupējumiem. Jūs runājāt par destabilizāciju Libānā un Jordānijā, bet arī Irāku tas destabilizē, jo ieroči noplūst arī uz šo valsti. Daudzi no uh, cilvēkiem, kas cieta Irākas krīzē, devās uz Sīriju, meklējot patvērumu stabilā valstī, tagad viņus atkal slepkavo džihadistu grupas. Jautājums, kādu spiedienu dalība valstis izdara uz tām valstīm, ko es pieminēju, un kuras uh, sniedz uh, ieročus uh, šīm džihadistu grupām? Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kundze par jūsu prezentāciju. Es arī uh, vēlētos runāt par uh, nepilngadīgo personu situāciju. Mēs runājam par 11400 uh, nepilngadīgajiem, kuri ir gājuši bojā šajā karā vairāk nekā 400 vienkārši noslepkavoja. Tie ir konkrēti fakti. Es gribētu zināt, kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu bērnu aizsardzību. Zinu, ka jūs sadarbojaties ar UNICEF, bet es gribētu zināt vairāk par šā darba rezultātiem. Un arī vēlētos uzzināt, kā Sīrijas valdība kontrolē piegādas ceļu starp uh, Damasku un Hamsu un ko Eiropas Savienība dara, lai uh, mazinātu šo piegāžu ierobežojumu. Uh, Uh, par Centrālā Āfrikas Republiku. Jūs norādījāt, ka šī krīze gūst mazu uzmanību plašsaziņas līdzekļos, tad ir apsveicama Eiropas Savienības iesaistīšanās, ko, kas tiek darīts, lai atjaunot valsts varu šai valstī. Mēs uh, uh, sadarbojamies ar ANO, lai uh, informētu par situāciju šai valstī, bet visi šie centieni ir nepietiekami, un mēs ceram, ka uh, pateicoties uh, jūsu veiktiem pasākumiem būs uzlabojumi arī nākotnē. Hovit kungs runājot par arābu valstu sniegto palīdzību kādi, kādas vīras mēs izmantojam, lai piesaistītu naudu no citām donoru valstīm, lai tās palielinātu palīdzību. Dzirdēju, nu pat, ka ANO augstajā komis, bēgļu komisariātā bija tikšanās un ka tā bija iespēja runāt par humanās palīdzības sniegšanu, tāpat par eh, humanitārās palīdzības sniedzēju iespējām piekļūt uh, cietušajiem. Vai jūs varētu nedaudz pastāstīt, kas praktiski uz vietām notiek un kāda palīdzība būtu nepieciešama, lai uzlabotu piekļuvi uz vietām? Eh, gribu teikt arī, ka nesen esmu ticies ar palestīniešu bēgļiem, to pārstāvjiem, un mm, viņi man pauda bažas, ka vairs nav iespējams mm, droši uzturēties bēgļu nometnēs, un tāpat kā mana kolēģe Kaizers kundze norādīja, ir svarīgi identificēt, kuri, kādi ir apdraudējuma avoti Sīrijā, lai varētu tos pēc tam novērst. Paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem un paustajiem komentāriem. Uh, tie apliecina, ka mums tiešām ir uh, aktīvi jāiesaistās uh, krīzes risināšanā gan Sīrijā, gan Centrāla Āfrikas Republikā, kas atrodas Āfrikas centrā ļoti nestabilā reģionā. Centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem, tos sagrupējot, un mans kolēģis raudzīsies uz to, lai es neko neaizmirstu. Eh, daži jautājumi ir savstarpēji saistīti, un, diemžēl, mums vairs nav atlicis daudz laika. Pirmkārt, par to, ko mēs zinām par attīstību Sīrijā, par situācijas attīstību Sīrijā. No, no, no. no. no, no. Okay. Okay. <laughs> Okay. Perhaps probably, it, probably, it is being picked up by my, my probably. mic. <coughs> So first on... Tātad, sākumā, ko tad mēs īsti zinām par lietu attīstību Sīrijas iekšienē? Cik labi un pamatoti ir statistikas dati un ko varam darīt? Kā risināt to dramatiskāko ietekmi uz sabiedrību un kas ir tie lielākie ietekmes avoti. Nu, diemžēl jāsaka, ka piekļuves trūkums Sīrijai nozīmē arī to, ka mūsu apkopotā informācija nav pilnīga un nav pilnīgi precīza. Mēs pilnīgi droši zinām, piemēram, ka ir 18 poliomelīta gadījumi. Tomēr Mēs nezinām, var jau būt, ka ir arī citi šīs slimības gadījumi, kas, par kuriem netiek ziņots, jo attiecīgā sabiedrības daļa ir teritorijā, kur um, cīņas ierobežo piekļuvi šiem cilvēkiem. Mēs mēģinam nu, izmantot koordinācijas mehānismu, sadarbojoties ar galvenajām organizācijām, kas sniedz atbalstu gan Sīrijā, Sīrijas iekšēnē, gan arī šajā teritorijā kopumā, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku iespaidu par apdraudētajiem iedzīvotājiem, par riska veidiem un par to, cik lielu atbalsta veidu kas saņem un izmantojot kādus kanālus. Apvienotā karaliste un mēs no Eiropas Savienības sadarboties ar komisiju esam vadošie atbalsta sniedzēji, savedot kopā galvenos partnerus, lai tādējādi nodrošinātu sistemātiskāku informācijas ieguvi gan par problēmām, gan arī par īstenotiem pasākumiem problēmu novēršanai. Un sanāksmi, kuru es vadīšu šeit 18. decembrī, pēc kura būs arī uzklausīšana parlamentā, kur piedalīsies um, humanitāra atbalsts sniedzēju vad, vadošās personas, ir konkrēti veltīts šim mērķim. Protams, mums īpašas bažas rada tie riska veidi, kas apdraud vismazāk aizsargātās puses, un riski, kam ir potenciāls izplatīties reģionā, nu, kā piemēram poliomielīts vai citas epidēmiskās slimības. Sīrijas veselības aprūpes sistēma šobrīd ir pilnībā pazudusi un izskausta. Nu, sniegšu jums dažus uh, parametrus, lai jūs gūtu kopskatu par situāciju, ka, kā pierādījums tam, ka valstī, kas bija vidēji ieņēmumu valsts ar relatīvi uh, labu veselības aprūpes un izglītības sistēmu, šobrīd nepastāv. 15 tūkstoši ārstu ir devušies prom no Sīrijas, un 92% no ātrajām palī ātrās palīdzības vienībām ir neizmantojams, vai nu tās ir sašautas vai pilnībā iznīcinātas. Vismaz divas trešdaļas no medicīniskajām iestādēm ir, um, ir, um, tam ir nodarīts kaitējums, dažas no tām pat vispār vairs nevar darboties. Un tieši humanitāra atbalsts sniedzēji sniedz šos pakalpojumus, jo citādā gadījumā pakalpojumi nebūtu vispār, vai tie būtu ļoti, ļoti ierobežot. Un tā rezultātā izplatās šādas epidēmijas, kā piemēram poliomielīts, kā tāda redzamākā slimība, bet ir arī masalas. Uh, Un tad izplatās tādas ļoti novēršamas slimības, kā piemēram caurēja bērniem, jo vienkārši trūkst ķīmisko vielu, lai attīrītu dzeramo ūdeni sabiedrībai. Sniegšu atbildi uz jautājumu, ko tad īsti konkrēti darām, lai palīdzētu bērniem. Jautājums tika uzdots. Mūsu izveidotā partnerība ar UNICEF ir ļāvusi mums definēt četrus rīcību blokus, kas ir vērsti konkrēti uz bērniem Tātad detalizēt strādājam par šādiem, mm, tātad par dažādām valstīm gan Sīrijā, gan arī šajā kaimiņu reģionā. Un četri rīcības virzieni. Pirmkārt sniedzam atbalstu, mērķētu atbalstu bērniem, konkrēt runāt par vakcīnu nodrošināšanu un uztur, um, uzturvielu nodrošināšanu mazāk aizsargātiem bērniem. Otrakārt, aizsardzību, lai nodrošinātu, ka Sīrijas iekšēnē un arī kaimiņu valstīs mums ir konkrēti pasākumi, kā aizsargāt bērnus pret vardarbību, uh, um, nepieļaut agrīnas um, precības, agrīnas laulības meitnēm un arī, lai aizsargātu tās no prostitūcijas un nodrošinātu, ka tās nenonāk šādā um, vergu darba apstākļos, kad ir jāstrādā par ļoti mazu samaksu. Treškārt, izglītība, jo piekļuva izglītība ir būtisks elements bērniem Sīrijas iekšienē, kā arī kaimiņu valstīs. Ceturtkārt, ceturtais rīcības virziens ir mēģināt panākt, ka jaunieši Sīrijā un tie jaunieši, no kuriem sagaidīs Sīrijas atjaunošanu pēc šīs krīzes beigām, paturot prātā radikalizācijas risku. Tātad šīs pirmās trīs jomas, tajās mums ir konkrēti pasākumi, kas ir konkrēti aprēķināti, nu, ir nepieciešama aptuveni miljards dolāru nākamajiem astoņiem mēnešiem. Un nākamajā sanāksmē Kuveitā mēs runāsim arī konkrēti par šo jautājumu, par bērniem un ar tiem saistītiem pasākumiem. Un mēģināsim saprast, kurš tad ko var pat panākt, ka, kā dažādas organizācijas var vislabākajā veidā iesaistīties šajā darbā. Tālāk pāriešu pie otrā jautājuma bloka. Šis jautājuma bloks ir saistīts ar uh, līdzekļu iegūšanu un atbildības sadali. Eiropa no savas puses dara divas lietas. Pirmkārt, mēs rādām piemēru un izmantojam arī šo labo piemēru, lai izdarītu spiedienu uz citām pusēm, lai tās attiecīgi veiktu sniegt savu pienesumu. Mēs esam lielā mērā iesaistījušies gan tādā redzamā, gan arī mazāk redzamā veidā. Mēs vēršamies pie partneriem, pie līča valstīm, pie Krievijas, pie arī Ķīnas. Un pastāvīgi un nemitīgi aicinām lielākā mērā šīs valstis iesaistīties atbalsta sniegšanā gan Sīrijai, gan arī kaimiņu valstīm. Reizēm mums izdodas panākt panākumus, reizēm netik ļoti. Kāds veiksmes stāsts ir Kuveita, Mēs esam panākuši, ka Kuveita dara krietni vairāk nekā to bija darījis un dara to caurskatāmā veidā caur ANO sistēmu. Reizēm mums ir radies tāds iespējas, ka mūsu aicinājumi netiek sadzirdēti īpaši lielā mērā, un varu tikai teikt, ka mēs jebkurā gadījumā turpināsim pastāvīgi un nemitīgi panākt šo mobilizā mobilizāciju, lai atbildētu uz reģiona izaicinājumiem. Esam rādījuši piemēru ne tikai attiecībā uz naudu, bet arī attiecībā uz um, to, kas notiks nākotnē. Eiropa bija pirmā, kas pārgāja no tā tad atbalsta veida, un mēs teicām, ka nepietiek ar to, kad mēs palīdzam tikai bēgļiem valstīs. Paldies arī kolēģiem, kas minēja Irāku, jā, tiešām arī Irāka ir lielā mērā skarta, nu pie viņiem ir aptuveni un vairāk nekā 200 tūkstoši bēgļu no Sīrijas, bet viņus ietekmē arī šī um, ieroču plūsma, kas iet līdz Sīrijas konfliktam. Ir būtiski teikt, ka ir svarīgi palīdzēt valstīm, kas, uh, kuras arī tiek skarta šī konflikta gaitā. Uh, Mums ir um, jāmobilizējas gan attiecībā uz šīm kaimiņu valstīm, un tajā pašā laikā jāizdara spiediens arī uz SVF, uz Pasaules banku, lai arī viņi uzņemtos atbildību par to tā, un iesaistītos darbā šajā pasaules daļā. Un esam pagātnē redzējuši, ka šāda veida spiediens nes rezultātus. Un tā kā es runāju šobrīd par ietekmi uz kaimiņu valstīm, tad mēģināšu arī atbildēt uz Bulgārijas deputātu uzdotiem jautājumiem un arī citiem kolēģiem, kas jau runāja par krīzes ietekmi uz Eiropu. Ko tad īsti nozīmē runājot par bēgļu plūsmām, riskiem un kā, kāda varētu būt reakcija? Šobrīd jāsaka, ka bēgļu plūsma uz Eiropu no Sīrijas vēl aizvien ir relatīvi maza. Salīdzinājumā ar bēgļu plūsmas vai kopienas skaitu kopumā. Šobrīd aptuveni 55 tūkstoši Sīrijas um, iedzīvotāji atrodas Eiropā, un tas ir pretstatā 2,3 miljoniem Sīrijas kaimiņu valstīs. Tomēr Un gribētu pavisam atklāt jums arī teikt, ka tiklīdz mēs veicam ieguldījumus, atbalstam Sīrijas iedzīvotājiem un atbalstam kaimiņu valstīs, mēs veicam ieguldījumu arī samazināt, nu, mūsu centienos samazināt bēgļu plūsmu uz Eiropu. Tie ir vienkārši fakti. Tomēr, nu, ir arī cilvēki, kas dodas uz Eiropu, Un nu, mums ir jāsaskaras ar situāciju, ka dažādas Eiropas valsts ir izvēlējušās dažādas pieejas saistībā ar patvērumu meklētājiem. Dažas valsts ir atvērtākas nekā citas, tika minēts Zviedrija, bet nu arī Vācija, piemēram, papildus tiem cilvēkiem, kas ir pieņemti, Vācija ir uzņēmusi vēl 14 tūkstoši Sīrijas uh, bēgus, daži no tiem ir um, tātad. Um, vienkārši nonākšu Vācijā, cik no tiem pievienojas savai ģimenei, kas bijusi nošķ, atšķirta. Un tā tad ir šī būtiskā atšķirība tam, kā valsts pieiet patvērumu meklētāju un bēgļu jautājumam. Un šī atšķirība, nu, manuprāt, atklāt runāt, tas būtu jārisina. Tas gan nav mans darbs, tas būtu Malfrons kundzes darbs. Un um, Eiropas iekšlietu ministriem un tieslietu iekšlietu padomē šīs lietas būtu jārisina bet tā kā arī es esmu cieši saistīta ar šo problēmu, varu jums teikt, ka nu, nebūs tā, ka nav tāda veida, kā novērst bēgļu plūsmas pieplūdumu Eiropā, jo spiediens uz kaimiņu valstīm ir tik ļoti milzīgs. Un arī Dekeisevs kundze par to jau runāja. Spiediens ir tik milzīgs un apstākļi kaimiņu valstīs uh, bēgļiem pasliktinās, un, un zināmam bēgļu skaitam šie apstākļi ir patiešām kritiski, un ko tad darīt? Ja jūs esat māte, kuras uh, bērniem draud nāve, nu, ko tad cilvēki dara? Cilvēki bēg un meklē drošību. Tādēļ būtu patiešām jauki, ja Eiropas parlaments turpinātu runāt par šo jautājumu un iesaistītos darbā pie harmonizētākas pieejas bēgļiem Eiropā vēl kāds cipars, ko jums piedāvāšu, to es uzzināju pētot šo jautājumu pagājušajā gadā, bija 100 tūkstoši bēgļu Eiropā, kas saņēma patvēruma statusu. 100 tūkstoši, nu visai iespējīgs skaitlis jāatzīst. Un aptuveni 60% no šiem cilvēkiem devās piecām valstīm - Vācija un Zviedrija, ko jau minējām, tālāk Francija, apvienotā karalista un Beļģija. pavisam neliels cilvēku skaits devās uz šīm citiem galamērķa valstīm. Valstīm, kas netik lielu uzmanību pievērš šim jautājumam. Tādēļ ir pilnīgi skaidrs, kā jau Ļupčevs kundze teica savā jautājumā, ka ir nepieciešama koordinētāka darbība Eiropā, paturot prātā šo krīzi, kas, no kuras neaizmuksim tuvāko, tuvākajā nākotnē. Un kā varam palīdzēt valstīm, kas uzņem bēgļus. Eiropā patiesībā ir šādi instrumenti, kā piemēram tehniskā palīdzība, finansiālais atbalsts un atbalsts uh, labākai robežu uzraudzībai. Un šeit ir um, izvietot arī Bulgārijas spēki. Bet vislabākais veids, kā palīdzēt valstīm, kas uzņem bēgļus, ir nodrošināt kopīgu politiku un kopīgu pieeju visā Eiropā, kas ļauj vienlīdzīgāk sadalīt šo slogu un ļauj nodrošināt Eiropai solidāru pieeju lai panāktu labāku progresu. Nu, tiešām jautājums ir sarežģīts, paturot prātā to, ka daudzās Eiropas valstīs pēc pieciem ekonomiskās krīzes gadiem, nu, ir um, pieauguši, pieauguši arī bezdarba rādītāji. Un cilvēku attieksme pret bēgļiem ir naidīgāka, ir novērojama ksenofobija Eiropā, un arī tie ir fakti. Tas, kā izstrādāt kopīgu politiku šajā, šādā vidē, nav triviāls jautājums. Nē, tas ir jautājums, kuram agrāk vai vēlāk nāksies pievērsties. Tas būs jāatrisina. Un atklāti runājot, kā cilvēks, kas nevar no, novērsties no šīs problēmas sekām, gribu teikt, ka šis ir īstais brīdis, kad rīkoties. Mums nedrīkst pārsteigt nesagatavots. Labā ziņas ir tāds, ka ir konkrēta darba grupa, kas strādā pie šiem jautājumiem. Un ir labi arī atcerēties, ka pēc uh, Dienvidslāvijas, bijušās Dienvidslāvijas republikas krīzes, arī tad mēs izveidojām ārkārtas, plānu ārkārtas gadījumiem Eiropā, kā cīnīties, kā tikt galā ar milzīgiem bēgļu plūsmām Eiropā. Un ir būtiski, lai mēs šo pieeju izmantotu un no tās mācītos. Tā kā esmu lepna būt Eiropiete, gribu arī norādīt, ka reizēm mēs ļaujam citiem sevi definēt sliktāk, nekā, nekā tas būtu jādara. Eiropa ir atvērtāka bēgļu uzņemšanai nekā jebkurš cits kontinents no industrializētajām valstīm. Aptuveni 80 līdz 90% no bēgļiem dodas no vienas nabadzīgas valsts uz citu nabadzīgu valsti kaimiņu valsti. Pārējie 10 līdz 20% bēgļu no tiem 75% dodas uz Eiropu. 65% no tiem nonāk Eiropas Savienībā. Un tad, kad mūs uh, nosauc par tādu nocietināto Eiropu, nu, manuprāt, tas nav gluži godīgi prestatā tam, kā Eiropas rīkoja, bet, rī, kā Eiropa rīkojas. Bet, nu labi, tas nav varbūt mans darbs, šis bija tīri tāds mans viedoklis un mana izpratne par Eiropu. Var jau būt, ka um, Eiropas um, vēls nav tik melns, kā to reizēm citi mālē. Vēl kāda lieta saistībā ar bēgļu jautājumu un atbildēšu arī Ilče kungam 21. janvārī, tad, kad dodaties uz Bulgāriju un uz Turciju, ir būtiski paskatīties, kādā veidā abas valsts var labāk sadarboties šajos jautājumos. Šī, šis ir kopīgs problēma jautājums, tā teikt. Un jāskatās, ko varētu darīt, lai, lai panāktu to, ka esam gatavāki šīm triju cilvēku kategorijām, kas dodas pāri robežām, kā piemēram reālie bēgļi pirmkārt, cilvēki, kas bēg un kam ir jāpalīdz, otrkārt ekonomiska rakstura migranti, kas nebēg no kara stāvokļa, un mūsu pienākums pret viņiem, mēs nedrīkstam viņus, vai arī mums nav pienākums attiekties pret šiem cilvēkiem kā pret bēgļiem. Un trešā kategorija, varbūt viņu ir maz, bet, bet šie cilvēki, kas var radīt reālus draudus un apdraudējumu drošībai. Un tā tad veids, kā strādāt ar šīm un atšķirt, kā šīs trīs kategorijas nošķirt savā starpā, lai mēs tās nejauktu un attiecīgi varētu arī efektīvi reaģēt. Un runājot par bēgļiem, šī jautājums uh, kopas beigās runāšu par palestīniešu bēgļiem. Jā, patiešām vismaz aizsargātākā bēgļu kategorija tā ir, jo tie ir uh, divkārši bēgļi, tā teikt. Un šiem cilvēkiem ir tiešām ierobežots iespēju skaits. Viņiem vai nu ir jāuzturas Sīrijā, kur tad uh, viņiem nākas beigu beigās, viņi ir ievilkti kara darbībā, viņi jau pēc būtības ir ievilkti šajā konfliktā, vai no otras puses šie cilvēki var doties uz Libānu, kur viņi var iebraukt, ieceļot, bet arī tur apstākļi ir šausmīgi. Vai arī viņiem ir jāroc veids, kā nonākt Eiropā. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar UNRA un sadarbojamies arī ar UNHCR, lai palīdzētu palestīniešiem, kad viņi, tātad starp citiem bēgļiem. Bet jā, tiešām tie ir cilvēkam, uz kuriem ietekme bijusi ļoti smaga. Trešais, trešā jautājuma kategorija bija saistīta ar ģeopolitisko vidi Un jautājumi, kas tad īsti notiks un ko sagaidām no Ženēva 2 tikšanās. Jautājumi par to, kā panākt, ka šo saistošo lēmumu pieņemošie cilvēki varētu proaktīvāk rīkoties. Par Ženēvas otro tikšanos runājot. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāpanāk un jādodas uz Ženēvu diviem um, atvērtiem un atbalstot miera procesu. Tomēr nav pilnīgi skaidri zināms un nevaram garantēt to, ka pusēs, puses tiekoties varēs ātri nonākt pie miermīlīga risinājuma. Un pat ja viņām izdotos panākt šo risinājumu, ka tas būs viegli īstenojams pēc tam. Tādēļ šajā kontekstā jāsaka, ka panāktais progress attiecībās ar Irānu mūsuprāt ir pozitīvs solis, kas pozitīvi ietekmēs arī Sīriju, jo Irāna ir būtisks spēks Sīrijas, konteksta, eh, Sīrijas konflikta kontekstā. Un, ja tas nāk tikai kopēja situācija par labu, tad, protams, to vērtējam pozitīvi. Jautājums par to, kā nu, lietas attīstīsies nākotnē, nu, tas vēl būs jāskatās. Kas attiec uz drošības padomas rezolūciju un jautājums, kādēļ tik ļoti to vēlamies pieņemt, ļoti labi apzinoties, un Hauita kungs jau par to arī runāja, ka rezolūcija pati par sevi neko nenozīmē, ja vien tā nav pienācīgi īstenot. Mēs jau kurā gadījumā vēlamies to pieņemt, jo šobrīd ķīmisko ieroču apdraudējums pret to attieksme ir um, viena, nu atvainojos, ka varbūt tik ilgi izsakos, bet uh, es tiešām, uh, nu, jautājumu bija tik ļoti daudz, bet šķiet, ka laika nav daudz, tad mēģināšu ātrāk sniegt atbildes. Uh, piespiedīšu gāzes pedāli un mēģināšu ātri sniegt atbildes. Tātad tā problēma ir tāda, ka mēs, mums ir viena attieksme pret ķīmiskiem ierociem, ieročiem, kas rada apdraudējumu, bet ieroči, ieroči parastie, kas reāli nogalina cilvēkus, pret tiem attieksme ir cita. Mums, prāt, šeit ir jābūt vienotai pieeja. Civiliedzīvotājus nogalināt ir nepareizi, nedrīkst nogalināt cilvēks, kas sniedz palīdzību. Tieši tādā pašā veidā, kā ir nepareizi izmantot ķīmiskos ieročus. Un šī ir pirmā reize, pirmā instance modernajā vēsturē, kad uh, drošības padome nav nosodījusi civiliedzīvotāju un humanitāru atbalstu sniedzēju nogalināšanu. Tādēļ, mūsuprāt, ir būtiski, lai mēs nonāktu pie drošības padomas rezolūcijas. Bet, kā jūs norādījāt arī savā jautājumā, Hovita kungs, tad būtiskāk ir tas, lai šī rezolūcija būtu īstenojama. Un te mēs nonāk, nonākam pie lielajiem spēlētājiem. Viņiem, uz viņiem ir jāizdara spiediens. Un par kādu veidu spiedienu mēs šeit runājam, ko nozīmē papildus piekļuvi. Uh, Tas nozīmē, ka tiek uh, piešķirtas vīzas un darba atļaujas humanitārā atbalsta sniedzējiem krietni lielākos apjomos. Redzam, ka pēdējā laikā šī situācija ir nedaudz uzlabojusies, bet nu vēl ir tāls ceļš ejams. Un tas nozīmē, ka konflikta pusēm ir jāļauj, jā, jāielaiž humanitārā atbalsta konvoji. Mēs varam, protams, attiecīgi marķēt šos konvojus, ievērojot visus noteikumus, bet tas nozīmē, ka mums ir pilnīgi skaidri. Uh, jānorāda, ka tad, kad tiek nogalināti bērni un grūtniec, tas nav pieņemami un tam būs sekas. Šobrīd mēs darām ļoti maz, mēs nepietiekami aizstāvam tātad humanitārā atbalsta sniedzējus. Es patiešām ceru, ka mainīsies dinamika starp drošības padomes valstīm krīzes situ, uh, Sīrijas krīzes kontekstā, bet, nu, skatīsimies, ko nesīs nākotne un kāda būs lietu attīstība, kas notiks Ženēvā, tad, kad notiks Ženēvas otrā tikšanās. Vai palaid kādu jautājumu garām par Sīriju? Šķiet, ka ne, tad nu pārēj pie Centrāla Afrikas Republikas jautājumiem. Vai? Kā, tātad galvenais jautājums, uh, kā, kādēļ es ceru, ka situācija uzlabosies Centrāla Afrikas Republikā. Šeit ir divas lietas. Pirmkārt, tādēļ, ka tā ir salīdzinoši maza valsts, kas vēl nav, vēl nav pilnīgi ieslīgusi reliģiskā sadursmē vai konfliktā. Un jau uz vietas atrodas miera uzturēšanas spēki, tie attur iedzīvotājs no vardarbības. Un situācija ļoti atšķiras tais vietās, kur ir izvietot mieru uzturētāji un tā, tajās vietās, kur šādi mieru uzturētāji nav. Otra lieta, kas uh, vieš cerības, ir nozīmē, ir tas, ka Centrāla Afrikas uh, situācija ir nestabila, bet Čādā ir apņēmības pilna palīdzēt. Un arī citas Āfrikas valstis nevēlas, lai Centrā Āfrikas Republika kļūtu par jaunu Somāliju. Un Lorāns Fabius ir aktīvi iesaistījies šai procesā un Āfrikas valstis ļoti nopietni, tīpaši Brazavilas Kongo un Čada, uh, iesaistās šai uh, stabilā, stabilizācijas procesā. Esmu tikusies ar abu valstu pārstājiem. Es, protams, uzskatu, ja mēs uh, atstāsim visu pašu ziņā, tad, tad problēmas uh, neizdosies novērst. Bet, ja iestās, iesaistīsies starptautiskā kopiena, tad situācija tik stabilizētā, ka tas ir malī. Protams, viss nenotiks pats no sevis, un tas nebūs viegli, bet uh, situācija ir cerīga. Un ir iespējams noturēt vēlēšanas 15. janvārī ja mēs neizvietosim mieras uzturētājus ātri, tad, tad uh, situācijas uh, pasliktināšanos neizdosies apturēt. Bet ir uh, saskatāma tāda pozitīva ievirze saskatāma pastāv draudi, ka varētu notikt sadursmes starp kristiešiem un musulmaņiem, bet šobrīd uh, šo bruņoto uh, kaujinieku skaits ir salīdzinoši neliels vēl. Un līdz ar to ir iespējams vēl novērst eskalāciju. Es ļoti pateicos tiem, kas vēl pacietīgi sēž zālē un manī klausās. Esmu runājis jau 27 minūtes un uh, 21 sekundi, bet šie jautājumi ir tik nopietni, ka viņi ir pelnījuši mūsu uzmanību. Paldies! Merci, madame! Paldies, komisārs kundze, par to, ka esat atnākus pie mums, lai dalītos uh, jūsu uh, zināšanās, skatījumā un bāžās varat rēķināties ar mums parlamentu deputātiem. Mēs uh, turpināsim uh, šos jautājumus risināt, pieņemot rezolūcijas, mēs uh, meklēsim risinājumus, lai kliedētu šīs bažas. Jūsu iezīmētā aina attiecībā uz uh, Sīriju un Centrāla Āfrikas Republiku ir ļoti satraucoša. Paldies jums, paldies, godātie kolēģi, un vēlu visiem patīkamu vakaru! uz redzēšanos!